Sí, buenos días, señores diputados. Vamos a comenzar nuestra reunión. Labrīt, cienītās dāmas, godātie kungi. Mēs sākam mūsu šodienas sēdi. Un sākumā ļoti sirsnīgi gribu uh, sveikt Čīles prezidentu Sebastiānu Pinērā kungu. Jā, desmit gadus mums ne, bija iespējas Čīles prezidents veikt šeit Eiropas parlamentā, un mums ir liels gods šeit jūs sveikt. Sveicu jūs un jūsu delegāciju, ārlietu ministru Marēno kungu un eh, Harus Ramina kungu, kas ir Čīles vēstnieks ES. Čīle ir Eiropas Savienības aktīvs partneris un nolīgums, eh, kuru eh, parlaments ir ratificējis, ir parādījis tās izcilās saiknes, kādas ir. O, tas atspoguļo sadarbību, dialogu. Šis nolīgums bija uh, viss ambiciozākais, kāds jau kādu ir parakstījis ar kādu valsti. Ārpus šī nolīguma arī politiskais dialogs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Gribu uzsvērt, ka ir ļoti nozīmīgi šo politisko dialogu padziļināt. Sēdē klāt ir arī ES un Čīles apvienotās parlamentārās komitejas priekšsādātājs Desantos eh, kungs. Priekšsādātāja kungs Čīle eh, ir paraugs eh, pārējais demokrātija. Šī valsts ir prezidējošā valsts apvienotajā parlamentārajā komitejā, un pirms dažām dienām mēs tikāmies Kardifā un uh, turpinām mūsu politisko dialogu. Nākošgad tiksimies Santiago de Čīla. Un šai sakarā priekšsādātāja kungs. Esam aktīvi raudzījušies uz to, lai attiecības starp ES un Čīli tiktu padziļināts. Kā jau teicu, pagājušā nedēļa, un to uzsver arī tagad, ka attiecības ir īpaši nozīmīgas politiskam dialogam un ir politiski iemesli, kādēļ tieši šo politisko dialogu starp Eiropu un uh, Čīli aizsāka ministru līmenī. Tie bija arī uh, politiski mērķi, kādēļ ar Rio grupas palīdzību šo dialogu turpināja un politiskie uh, iemesli ir tie, ka Rio de Janeiro 2009. gadā tika aizsāktas valstu vadītāju un prezidentu tikšanās raundi. Priekšstādātāja kungs, bet jūs zinat, un prezidenta kungs, jūs zinat, ka politiskais dialogs ir nozīmīgs tad, kad tas tiek īstenots. Tādēļ asociācijas nolīgums starp ES un Latvijas valstīm ir tik ļoti nozīmīgs. Prezidenta kungs, Es eh, gribētu jūs lūgt, kā jūs vērtējat Latvijas-Amerikas integrācijas eh, procesu pēdējo gadu laikā. Pēdējo gadu laikā bija dažādi eh, projekti, piemēram, ALKA projekts, kas netika īstenots, tad bija arī divpusējie noliegums starp dažādajām valstīm, arī Andu kopienas eh, valstu eh, fragmentācija, klusā okeāna telpas radīšana, Merkusur radīšana, Ķīnas nozīmes pieaugums. Uh, Un Ķīna varētu būt arī Latvijas-Amerikas nozīmīgākais tirdzniecības partners. Tādēļ es gribētu no jums, prezidenta kungs, uzklausīt, kā jūs redzat šīs attiecības starp ES un Eiropas Savienību, kā redzat to attīstību, kā tās vērtējat. Es atceros mūsu sēdi Santiago pirms valstu un valdību vadītājiem. Es vēlreiz gribu jūs ļoti sirsnīgi šeit sveikt un dod jums uzreiz vārdu, lai jūs varētu uzstāties. Paldies, Alfrānkas kungs, paldies, ka man ir šī iespēja uzstāties. Parlamentā sākumā gribu paust pateicību un abrīnu par to, ko nozīmē Eiropas parlaments ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Šajā Eiropas parlamentā vienmēr tiek runāta ļoti skaidra valoda par labu demokrātijai, mieram, brīvībai un cilvēktiesībām. Un tas ir arī ir iemesls, kādēļ šeit ļoti skaidras idejas tiek paustas un skaidra darbība īstenota. Vienmēr ir cilvēku tiesība, brīvības un miera pretinieki. Tādēļ jūsu darbība ir īpaši nozīmīga. Tagad par Latīņu Ameriku. Latīņa Amerika ir kontinents, kur šodien dzīvo 600 miljonu cilvēku. Tas ir kontinents, kas ir piedzīvojis visu. Tām ir plaša teritorija, dabas uh, resursi, ir dzels, izēvielas, uh, ļoti dažādi bagātie izrakteņi. Reliģiska iemesla uh, dēļ uh, pagātnē uh, Nebija īpaši kara un nebija tāda rasa problēma kā, piemēram, Āfrikas valstīs, bet neskatoties uz šiem pozitīvajiem priekšnoteikumiem, 200 gadu laikā kopš ir pasludināta mūsu valsts neatkarību, nesam uzvarējuši nabadzību un nepietiekamu attīstību. Un tādēļ Latīņa Amerikai ir saistības šodien pašai ar sevi, un mums jāuzņemās atbildība, lai šis gadsimts kļūtu par Latīņa Amerikas atzimšanas gadsimtu. Un pat labam mēs to pat arī daļai sasniedzam. Latīņa Amerika pagājušajā laikā smagi cieta, pasaules krīze tā ir izjutusi vēl smagāk, un pēdējā krīze ir bijusi tāda, uh, ka šis kontinents ir uh, spējis saglabāt ekonomisko izaugsmi, saglabāt darba vietas. Pagātnē 70 gadu laikā mēs um, zaudējām demokrātiju, bet 90. gados to atkal iekarojām. Un šodien saskaramies ar lieliem izaicinājumiem. Mums ir jāizmanto šis potenciāls, kāds ir mūsu kontinentam. Tajā pašā laikā jāuzsver, ka mūsu kontinents skar īpaši izaicinājumi. Pirms 20 gadiem krita dažādi mūri, ne tikai tie, kas bija no ziemeļiem uz dienvidiem, no rietumiem uz austrumiem, krita arī dzels mūris, krita Berlīnas mūris, bet vēl viens mūris ir kritis, kas varbūt nebija tik ļoti skaidri redzams, bet bija vēl šausmīgāks. Proti sekojoši Ziemeļi bija bagātības teritorija un dienvidi bija nabadzīga. Šīs abas dalījumas vītras vairs nav. Mēs dzīvojam šodien globalizētā pasaulē un piedzīvojam varbūt to nozīmīgāko revolūciju cilvēces vēsturē, jo sabiedrība pārveidojas par a, zinātņu un a, komunikāciju sabiedrību. Un dzīve mainās, mainās vairāk nekā tas bija pat uh, lauksaimniecības vai rūpniecības revolūcijas laikā. Tagad par Čīli. Čīli bija Spānijas visnabadzīgākā kolonija, un šodien mums ir ambiciozi mērķi. Mūsu mērķi uh, ir tādi. Pārvietot mūsu valsti pirms uh, šīs gada desmitas beidzas. Mēs gribam no agrāras valsts izveidot rūpniecisku un zinām, ka saskaramies ar a, plašām problēmām. Pirms diviem gadiem Čīlē a, notika vissmagākās zemestrīces a, sauzemē un arī jūrā. Nu, praktiski katra trešā māja, katra trešā slimnīca tika izpostīta, Čīles liela infrastruktūras daļa tika izpostīta. Un šādos apstākļos, un arī sākoties ar pasaules ekonomikas krīzi, kas sākās 2008. gadā un vēl nav beigusies, to Eiropieši, protams, ļoti labi zina. Tātad, ievērojot visus šos apstākļus, Čīle saskars ar plašiem izaicinājumiem. Mums viss īsākajā laikā, nu, burtiski desmit gadu laikā jāspēj pārveidoties. Gribam kļūst par Latīņu Amerikas valsti, kas pārvarēs 200 nepietiekams attīstības un nabadzības laika. Ceram, ka nebūsim vienīgā Latīņamerikas valsts, kas to panāks. Tādēļ mūsu mērķi ir ambiciozi. Pirmkārt, mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, mums jārada darba vietas, jāstiprina investīcijas, jāstiprina eksports. Neskatoties uz zemestrīci un neskatoties uz pasaules ekonomikas krīzi, mēs ejam pareizā virzienā. Esam sasnieguši ekonomisko izaugsmi eh, pēdējā laikā 6% apmērā, radam darba vietas, ne tikai lai varētu pārvarēt bezdarbu, bet arī, lai mēs varētu tādus sektors iekļaut ekonomiskajā attīstībā, kāda līdz šim nebija iekļauti. Uh, Mēs eh, iekļaujam arī tās iedzīvotāju grupas, kas līdz šim netika plaši iesaistīts, un arī sievietes. Mēs attīstamies ar tādu ātrumu, kāds līdz šim nebija zināms. Mēs mainam infrastruktūru, eh, izlīdzinam makroekonomiskās atšķirības, un šī ekonomiskā attīstība balstās ne uz smiltīm, bet klintīm. Mums ir ekonomiskās politikas mērķis, mēs uh, īstenojam arī sociāli ekonomiskus sabiedrības mērķus. Mēs gribam uh, lielās atšķirības Čīles sabiedrībā mazināt. Mēs gribam mazināt ārkārtīgi lielo nabadzību nākošos desmit gados. Un, ja man būs tas gods turpināt darbu kā prezidentam, grib redzēt Čīli kā attīstītu valsts un apkarot nabadzību. Mēs strādājam ļoti intensīvi, samazinās nabadzību, samazinās atšķirības. Mēs esam pārstrādājuši sociālās programmas, mēs esam īstenojuši valsts reformas izglītības sektorā, apmācības sektorā, veselības aizsardzības un sociālajā sektorā. Starplaikā var teikt, ka Čīle balstās uz sekojošiem pīlāriem - demokrātija, Un uh, Čīlē praktiski visu laiku bija demokrātija. Pārtraukums bija 60., 70. un 80. gados, bet 80. gadu beigās Čīle atkal atguva demokrātiju, un tas tagad ir sabiedrības dzīves pamats. Mēs esam integrēti visā pasaulē, mums ir funkcionējoša, moderna valsts. Tie ir mūsu tradicionālajie pīlāri bet zinām, ka mums burtiski tāds tā kā kvantu lēciens ir nepieciešams uz priekšu. Mums uh, ir uh, jāpanāk vislabāk attīstītās valstis, demokrātija, iespēju vienlīdzība uh, ir mūsu mērķis. Tādēļ mums ir nepieciešama jauna pīlāra. To ir četri. Latīņa Amerika un Čīle uh, pārvar uh, zinām atpalicību. Tas nozīmē, ka mums jāreformē mūsu izglītības sistēma Mums vairāk jāinvestē mūsu pilsoņu humānu potenciālā vai resursos. Tādēļ ir nepieciešama šī, šīs izmaiņas izglītībā. Mēs dubultojam mūsu attīstību, dubultojam līdzekļus zinātnei, tehnikai un pētniecībai. Mēs stiprinam iniciatīvu un inovācijas. Šādi mēs sanāksim uh, progresu. Un ceturtais uh, pīlārs ir uh, mazāk nevienlīdzības un lielāka vienlīdzība bez nabadzības. Šie ir četri mūsu pīlāri saistībā ar trīs tradicionālajiem dod mums iespēju turpināt attīstīties uh, šajā izpratnē. Mēs gribam, lai Čīla būtu uh, rūpnieciska valsts, kas uh, ir pārvarējusi nabadzību, kas ir demokrātiska un dzīvā mierā. Attiecības ar ES tādēļ ir ļoti nozīmīgas. Jau 60. gados mums bija ciešas attiecības ar Eiropas ekonomisko kopienu, un mēs redzam, ko Eiropa ir sasniegusi pēc diviem pasaules kariem, kas bija šausmīgākie, asiņainākie pasaules vēsturē. Eiropa ir pārvarējusi šo kara loģiku un ja, tagad īsteno integrāciju. Tāds sadarbojas, valsts sadarbojas savās starpā. Un tas ir jāuzsver. Un tas ir arī iemesls, kādēļ es saņēmu uh, Nobel miera prēmiju. Čīlē ir uh, ciešas uh, saiknes ar uh, Eiropas uh, Savienību. Mēs esam noslēguši nolīgumu runiet ne tikai par tirdzniecību, bet arī par sadarbību uh, Politikas kultūras jomā šī sadarbība uh, ir jau vairāk nekā desmit gadus, sadarbība ir auglīga. ES ir pirmais lielākais ārzemju investors un nozīmīgākais tirdzniecības partners pēc Ķīnas. ES vienmēr ir bijis mūsu nozīmīgs sabiedrotais. Čīle veido atvērtas attiecības ar visu pasauli, tādēļ ir nepieciešami jauni pīlāri šai integrācijai pasaulē. Uh, Čīle e, ir e, visvairāk integrēta. Mums ir e, brīvās tirdzniecības līguma ar 60 valstīm - ES, Ķīna, Indija, Koreja. Un pat laban mums ir jaunas iniciatīvas aizsāktas, proti klusā okeāna teritorija iniciatīvas. Tās ir tās valsts, kurām ir robežas ar klusā okeāna Peru, Meksika, Čīle. Mēs gribam dziļāku integrāciju nekā pagātnē. Runa iet par preču pakalpojumu apmaiņu eh, un investīcijām, kā arī personu brīvu pārvietošanos. Mēs sakojam Eiropas piemēram, jo viena lieta ir skaidra. Lai arī Latīņa Amerikai ir lieliski priekšnoteikumi attīstībai, Latīņa Amerika eh, ir kon kontinents, kurā ap no nu gadsimtu nav bijuši kari, bet mēs nesam spējuši attīstīties tik labi kā Eiropa. Tādēļ meklējam integrāciju ar pasauli, slēdzam uh, divpusējus, daudzpusējus uh, nolīgumus un samazinam muitas uh, dažādas likmes. Starptautiskā tirdzniecība ir 65% no NKI Čīlē. Tajā pašā laikā mums ir jāstrādā arī pie politiskām pārmaiņām. Mums ir nepieciešama sistēmas uh, maiņa. Mēs uh, ieviesām jauninājums uh, balsošanas sistēmā. Tagad mūsu valstī 13 miljoni ir balsot tiesīgi agrāk bija astoņi, mums ir jāmaina arī vēl daudz citu likam. Katrā gadījumā mēs turpinam strādāt uh, trīs virzienos. To vienmēr ir uh, darījuši arī mūsu senči, bet to nekad nav sasnieguši. Proti, viņi mēģināja pārvarēt uh, nepietiekamu attīstību un nabadzību. Mēs esam daudz mācījušies no Eiropas Mums ar Eiropu ir arī kultūras kopiena, balstoties ne tikai uz uh, kopējām saknēm. Mēs uh, izmantojam portugāļu un spāņu valodu, jo portugāļu un spāņu kolonizēja kontinentu. Ir daudz, kas līdzīgs šajā kontinentā, kas atvieglo integrācijas procesu, bet šis integrācijas process Latīņa Amerikā nevienmēr ir bijis tik auglīgs, kā tas būtu bijis iespējams. Uh, Un tādēļ Čīle pat labāk uh, pastiprināt veido šo Čīles uh, un klusā uh, okeāna teritoriju apvienību. Uh, mēs uh, esam viena no tām valstīm, kurā ir lielākais ekonomiskais pieaugums pasaulē, tāpat arī ar uh, citām valstīm, tāpat arī trans. Uh, pats uh, klusā okeāna telpas uh, partnerība. Mēs uh, attīstam sadarbību ar valstīm, kas ir uh, at, uh, klusā okeāna otrā pusē, agrāk vidusjūra vai Atlantijas okeāns bija valsts, ap kuru valsts sadarbojām, bet tagad klusais okeāns par tādu ir kļuvis. Latīņa Amerika ir uh, ļoti aktīvi iesaistījusies šajā darbā, mums ir piekrasts klusā okeāna krastā un arī uh, Latīņamerikai ir plaša piekrasta Atlantijas okeāna krastā. Tādēļ mēs ļoti intensīvi sadarbojamies, piemēram, arī ar Eiropu, kur ir attīstības klauzula ietvert mūsu līgumos, mēs stiprinam šo integrāciju. Čīle jau pēdējo sešu gadu laikā ļoti intensīvi ir attīstījusi darbu, ir ļoti labas un auglīgas ar komisiju un padomu vēl ne tik labas. Drīz būs e, uh, Galotņu tikšanās drīz notiks arī tikšanās starp ES un Latīņamerikas valstīm. Šī tikšanās notiks Čīlē janvārī. Latīņamerikas kontinentē dzīvo 600 miljonu cilvēku, un tā ir iespēja izmantot vēsturiskās saiknes, un ne tikai vēsturi mūs saista. Mūsu sadarbība balstās uz kopējām vērtībām un uzdevumiem. Tādēļ šī sadarbība jāpadziļina un jāpātrina. Mums vajadzētu kopā pievērsties pasaules izaicinājumam, pārstrādājot valodas un ekonomisko sistēmu. Mēs zinām, ka a, Pasaules banka un ANO šīs izmaiņas a, atbalsta un vēlas un viedokļi daudzās jomās saskara. Diskusijās ar padomus priekšstādātāju to arī varējām a, konstatēt. Uh, un arī ar komisijas priekšstādātāju esam diskutējuši šai izpratnē. Tādēļ šī galotņa tikšanās būtu ļoti, būs ļoti interesanta, lai apvienotu spēkus, lai tās pasaules izmaiņas veicinātu, kāds ir nepieciešams, lai pārvarētu jaunos izaicinājumus un problēmas, ar kuriem saskaramies. Un vēl gribētu atgādināt uh, uh, kādu Latvijas politiķu teikto. Ir divi veida cilvēki. Cilvēki, kas eh, redz, kas notiek un uzdod jautājumu, un tādi, kas sapņo par to, kā nav un jautā, kādēļ tas nav iestājies. Un tādēļ mums vajadzētu sapņot par tām uh, lietām, kas nav vēl uh, īstenotas starp uh, ES un Latīņu Ameriku un strādāt, lai tā tas būtu. Paldies! Muchas gracias, señor presidente, por este fresco que nos ha pintado la relación. Paldies, priekšstādātāji kungs. Paldies par šo divpusējo attīstību attiecību ziņā un tā redzējumu. Tagad ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar deputātiem. Runātāju sarakstā ir deviņi deputāti. Mums ir jāuzstājas īsi, jo pēc tam mums būs jāturpina darbs komitejā. Tādēļ lūdzu eh, jūs uzstāties īsi. Apmutuveni pusotra minūte eh, katram eh, deputātam. Tagad uh, Kampas kungs. Paldies priekšsādātāja kungs, paldies prezidenta kungs. Mums ir, mums ir prieks un gods jūs uzņemt šeit uh, uh mūsu komitejā, jo mēs šodien uh, atskatāmies uz desmit uh, gadu ilgu sadarbību un desmito gada dienu kopš tika parakstīts šis sadarbības nolīgums. Uh, novembrī 2002. gadā gribu pateikties Salfrankas kungam un arī Morēno kungam ar lietu ministram. Tāpat arī vēlos pateikties a, vēstniekam Evergreen un arī citiem kolēģiem. Sveicu arī deputātus no Čī, Čīles un sveicu visus tos kolēģus un deputātus, kas a, no Eiropas parlamenta ir ieradušies a, šajā uh, sēdē. Es esmu priekšsādātājs ES un Čīles apvienotajā uh, delegācijā. Mūsu sadarbība ir īpaši uh, nozīmīga. Kopā ar kolēģi Lorencīni vadam šīs sēdes. Strādājam delegācijā es un Čīle, diskutējām par asociācijas nolīgumu, tā noteikumiem, un šis šī delegācija, tai vēl nav likumdošanas pilnvars, bet mēs ļoti skaidri paužam mūsu viedokli, un mūsu viedoklis tiek uzklausīts, jo mēs kā deputāti esam uzņēmušies plašu atbildību. Progress, kāds ir sasniegts šajā ziņā, ir ļoti nozīmīgs un redzams. Var paraudzīties tikai kaut vai uz uh, tirdzniecības apjomu pieaugumu abas puses vērtē tirdzniecības attiecības ļoti augsti, un tas ir pierādījums tam, ka šis nolīgums arī ir uh, nozīmīgs, un darbs jāpadziļina. Ir arī tādas jomas, kurās sadarbība nav bijusi tik ļoti veiksmīga, nu kā piemēram pārskat klauzulu, attīstības klauzulu. Ekonomiskā jomā sadarbība ir bijusi daudz skaidrāka un arī uh, būs jaunas perspektīvas, piemēram, energo jomā, runājot par atjaunīgiem energo avotiem, energo tīkliem, jo progress pagātnās abas puses. Gribu izmantot šo iespēju, lai personīgi pateikties Čīles prezidentam Sebastianam Piņēras kungam, jo viņš uh, ir. Uh, ļoti veiksmīgi uh, vadīs cilvēku organizāciju, tā apvieno uh, Klusā okeāna Latviņamerikas valstis. Santiago de Čīli 20. janvārī nākošu gadu notiks galotni tikšanās. Es vēlu Čīlē uh, veiksmi organizējot šo galotņu tikšanos, jo tā ir arī zīme labām attiecībām starp starp ES un Latīņamerikas un Karību reģionu valstīm. Šī e, sadarbība spēcinās reģionālo sadarbību starp ES e un e, šī reģiona valstīm. Mēs ļoti intensīvi strādājam, lai parlamentārā a, demokrātija varētu attīstīties un padziļināties. Paldies! Paldies Dekampuš kungam! Nākošais runātājs eh, Milā Vēnsmons. Priekšsēdētāji kungs, es eh, atbalstu tikai Salafrankas kunga apsveikumu vārdus. Un esmu ļoti iepriecināts jūs redzēt šeit eh, Eiropas parlamentā un īpaši AFET komitejā. Jūs runājat par nolīgumus starp Čīlu un ES. E es domāju, ka rezultāti ir ļoti pozitīvi. Jūs teicāt, ka sadarbība vēl tiks padziļināta. Dažkārt eh, ir eh, tomēr tā, ka vēl ir jāpiestrādā. Es eh, nāku no Spānijas un vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešama attiecība padziļināšana ar jūsu valsti. Jūs arī to atbalstat. Uh, Un jūs arī atbalstat šo attiecību padziļināšanu starp Spāniju un ES. Eh, e jūs runājat par klusā okeāna reģionu valstīm. Arī šeit eh, ir eh, vērojama izaugsme. Jūs salīdzinājāt klusā okeāna valsts ar vidusjūras piekrastes valstīm un attiecību padziļināšanu. Jūs runājat par pīlāriem, par ekonomisko attīstību jūsu valstī un jūs runājat par inovācijām. Pirms kādu laiku lasīju uh, rakstu par uh, vienu programmu uh, Čīlē, kura, ar kuras palīdzību ārvalstu uzņēmumi tiek atbalstīti, kas varētu novest pie izaugsmes pātrināšanas, nodarbināšanas, labākas attīstības. Varbūt, ka jūs varētu arī uh, pastāstīt par to, kāda ir šī programmas attīstība. Paldies! Nākošā runātāja Gomeša kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, prezidenta kungs. Man ir liels gods jūs sveikt šeit šodien sēdē. Mēs ļoti vērīgi sakojam Čīles attīstībai. Jūs runājat par dažādiem mērķiem, nabadzības apkarošanu, dzimumu vienlīdzību. Gribu uzdot pāris jautājumus. Kādus soļus spēr Čīla, lai īpaši integrētu uh, iedzīvotājs tādas kā Mapuči iedzīvotāju grupu vai citas etniskās mazākuma grupas? Un tagad par klusā okeāna valstu grupu. Kā Čīla vērtē to spriedzi, kāda pat laban uh, eksistē starp uh, Ķīnu un Japānu? Es domāju par salām, jūs zinat, par kurām un kā tas varētu ietekmēt valsts, kā piemēram Čīli. Jūs šo partnerību klusā okeāna reģionā īpaši valsts veicināt, un esat ļoti nozīmīgi valsts arī ANO. Gribētu zināt, vai jūs vēlties arī pārstrādāt ekonomikas un uh, citu politiku. Jūs runājat, piemēram, par uh, Pasaules banku un kāda ir jūsu attieksme pret um, drošības uh, padomu. Un uh, es, uh, piemēram, Sīrijas jautājumā un gribētu dzirdēt jūsu nostājumu, kāda ir jūsu uh, risinājuma priekšlikuma. Panajotov kungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Es gribu teikt paldies par jūsu teikto. Mans vārds ir Panajotos un vairākus gadus strādāju Čīlē, pārstāvu Aldi. Gribu uzdot jautājumu, kas ir ļoti nozīmīgs šeit Eiropas parlamentā. Kā uh, ir panākt situācija, ka Čīlē netiek runāts par krīzi, tie pasākumi, kur jūs un jūsu valdība īstenoja, lai uh, stabilizētu situāciju, ļoti pozitīva? Nākošā runātā Lunačekas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Pre, uh, čī, uh, prezidenta kungs. Es uh, gribētu teikt sekojošo. Jūs aprakstījāt Čīles progresu. Un noslēgumā jūs runājat par sapņotājiem. Acīm redzot, arī jūs sapņojat par augstiem mērķiem. Un viens no mērķiem ir sociāla tirgus ekonomika. Šeit Eiropā mēs to esam sasnieguši jo Eiropā esam koncentrējuši eh, uzmanību ne tikai uz um, rūpniecību, kas izmanto resursus, bet arī ar, esam radījuši pievienoto vērtību produktos, ko eksportējam. Čīlē, protams, ir ļoti labs vīns, augļi, dārzeņi, un tās ir eksporta preces. Bet kā jūs redzat šo pievienotās vērtības radīšanu pirms eksportēt produktus, lai sociālā komponenta un sociālais taisnīgums tiktu uh, panākts. Un vēl par Čīles galotņu tikšanos šeit uh, darbs tiks koncentrēts uz investīcijām, par kādu veidu investīcijām tiks runāts. Jo investīcijas var būt ļoti dažādas - sociālā uh, vai uh, spekulatīvās investīcijās. Uh, Par to gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Un vēl. Pēdējo galotņu tikšanās laikā tika runāts arī par vardarbību pret uh, sievietēm uh, Meksikā, Gvatemalā. Arī Eiropas parlaments ir paudz viedokli par šo jautājumu. Ko jūs domājat? Uh, vai šī, šis temats tiks iekļauts um, noslēdzošajā dokumentā pēc samita? Paldies! Kozušnikungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ļoti patika tas, ko jūs uh, teicāt. Jūs runājat par mūriem, kas ir sabrukuši, par cilvēku tiesībām. Es esmu no Prāgas, no uh, Čehu republikas. Mēs uh, piedzīvojām mūru krišanu. Es pārstāvu ECR Bieži vien saka, ka mēs esam anti-eiropeiski, bet vēlos uh, šo iespēju mainīt. Mēs uh, uh, kā vidus Eiropas valsts esam uzkrājuši lielu pieredzi jautājumos par um, cilvēktiesībām un brīvību, tādēļ ļoti uzmanību vērojam Latviņamerikas integrāciju un gribu teikt, ka jūs varat balstīties uz mūsu atbalstu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Perello kungs. Perello Rodrigas. Priekšsēdētāji kungs, prezidenta kungs, ļoti sirsnīgi jūs sveicu un gribu uzdot vienu jautājumu. Parlaments atbalsta cilvēktiesības, eh, demokrātiju un 1977. gadā eh, jūsu valstī notika dziļas pārmaiņas. Tās skāra arī īpašuma tiesības no 93. gada šī atņemta īpašuma tiek atdoti atpakaļ. Un kāda ir tagad situācija, vai Čīles valdība noskaidros līdz galam šos jautājumus? Paldies! Muchas gracias, eh, muchas gracias y bienvenido, presidente Piņēra. Paldies, priekšsēdētājs, veicam eh, Piņēras kungu mūsu vidū, un man ir divi jautājumi. Pirmkārt, jūs runājat par labvēlīgu ekonomikas situāciju, kas pašlaik ir Čīlē. Ņemot eh, vērā to, ka cilvēki vienkāršie cilvēki vēlas, lai būtu vairāk un labākas reformas īstenotas. Man ir jautājums, vai esat paredzējuši reformēt arī veselības aizsardzību un izglītību, jo tieši tas ir svarīgs um, vienkāršajiem cilvēkiem un šīs reformas mazinātu nevienlīdzību valstī, jo šobrīd mēs piedzīvojam situāciju, ka nabadzīgie kļūst nabadzīgāki un bagātie bagātāki. Uh, Jūs runājat par sapņiem. Es, run, es sapņoju par uh, taisnīgumu, tiesiskumu. 2012. gadā oktobrī Sorelio uh, Spānija izdeva aresta un um, uh, kratīšanas orderi pret sešiem Čīles uh, virsniekiem, un vai jūs domājat, ka šajā lietā mēs piedzīvosim taisnīgu tieslēmumu? Paldies, saka Mirandas kundze. Mums ir liels gods uh, tikties gan ar uh, valstu vadītājiem, gan ar uh, vienkāršās tautas pārstāvjiem, kas pārstāv jūsu valsts pilsonisko sabiedrību. Un jāsaka, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji mums uh, attēlo nedaudz atšķirīgu ainu no jūsu stāstītā par, eh, mēs esam dzirdējuši par sociālo izstumtību eh, jūsu valstī. Protams, jūs stāstījāt par to, ka tirzniecības apjoms, eh, ārējās tirzniecības apjoms jūsu valstī ir pieaudzis, bet tomēr situācija valsts dienvidos, kur dzīvo mapuči, indiāņi, ir ievērojami atšķirīga un mači Uh, tiesības tiek uh, pārkāptas, uh, aktīvisti ir pieteikuši pagājušajā gadu bada streiku un arī zvejniecības likums nav labvēlīgs vietējiem iedzīvotājiem, pieņemot likumus uh, nenotiek konsultācijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat valstī ir ierobežota izteiksmes vārda brīvība un pilsoniskās brīvības ir ierobežotas pieņemot uh, jaunus likumus. Tādēļ mēs ļoti uztraucamies par mapuči uh, cilvē, uh, cilvēku un mapuči bērnu cilvēku tiesībām. Arī UNICEF ir paudis uh, nosodījumu par jūsu valsts notiekošo attiecībā pret Mapučī tautas pārstāvjiem. Lai uh, veidotu demokrātiju un uh, aizstāvētu cilvēku tiesības jūsu valstī, mums Mēs, protams, atbalstām progresu, bet mums tomēr ir bāžas par mapuči cilts piedarīgo tiesību ievērošanu. Jūs varat vienmēr rēķināties arī ar mūsu atbalstu. Protams, neklausieties tikai mūsu teiktajā, bet klausieties arī jūsu pašu tautas teiktajā. Paldies, Murņies skundze. Paldies, mums ir liels gods ar uh, jūs sveikt mūsu vidū. Mēs uh, esam jau tikušies iepriekš, uh, kad es biju Eiropas parlamenta Čīles apvienotās komitejas priekšsēdētāji. Mēs esam labi draugi un sadarbības partneri Eiropā un Eiropā Čīlē mums eh, Eiropa veic lielas investīcijas eh, Čīlē, un jāsaka, ka jūsu ievēlēšana prezidenta amatā ir bijis liels uh, solis uz priekšu jūsu valsts demokrātijas attīstībā. Bet uh, man ir viens jautājums. Pasaules banka šonedēļ ir publicējusi ziņojumu, kurā ir norādīts, ka 12 40% Čīles iedzīvotāju tagad ir kļuvuši par vidusšķiras pārstāvjiem. Eiropā vidusšķiras uh, pārstāvji mm, grimst pakāpeniski nabadzībā. Es gribētu zināt par to, kas jūsu valstī tiek darīts, lai mazinātu nevienlīdzību, kas tiek darīts izglītības jomā. ir jāveic lielas investīcijas šais jomā, proti izglītībā ir jāinvestē arī veselības aprūpē, lai mazinātu nevienlīdzību. Tāpat jānodrošina iespējas politiskajos procesos uh, un vēlēšanās piedalīties tiem čīliešiem, kas dzīvo ārpus savas valsts terim. Uh, ārvalstīs dzīvojošiem čīliešiem ir bijušas liektas šādas tiesības. Tāpat ir svarīgi domāt par reģionālo konfliktu noregulēšanu. Piemēram, Paragvaja šobrīd ir nonākusi izolācijā Dienvi Latīņa Amerikā, vai arī jūs šajā sakarā esat paredzējuši kaut ko darīt Latīņa Amerikas dienvidu daļā. Paldies! Paldies! Vārds Garces Ramonu kungam. Man pavisam īsts jautājums, priekšsēdētāji kungs. Šobrīd Čīles, Čīlei ir uh, jūras uh, un teritoriāls konflikts ar Peru un Bolīviju. Kā esat paredzējuši risināt šo vēsturisko konfliktu? Es uh, klausījos jūsu teiktajā par 70. un 80. gadiem, kad esot ticis pārtraukts demokrātijas attīstības process. Patiesībā mūsu skatījums ir tāds, ka šajā laika posmā jūsu valstī valdīja cietsirdīga diktatūra, un jūs runājat tikai par pārtraukumu demokrātijas attīstības procesā. Paldies, saka Sala Franks kungs. Kā jūs redzat, Piņēras kungs, Eiropas parlamenta deputātiem ir ļoti liela interese par jūsu valsti un tajā notiekošo. Zālē ir ļoti daudz deputātu. Paldies, saka Piņēras kungs. Jā, man ir uzdots daudz jautājumu. Daži jautājumi patiesībā bija paziņojumi, vairāk nekā jautājumi, bet es centīšos atbildēt īsumā uz visiem uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt par uzņēmumu atbalsta programmu Čīlē. Um, tās mērķis ir stimulēt zinātnes un tehnoloģijas attīstību mūsu valstī, uh, lai uh, šādu uzņēmumu skaits uh, divkāršotos, tas nodrošinātu darba vietu radīšanu. Mēs vēlamies piesaistīt novatoriskus uzņēmumus uh, mūsu valstī. Mēs šiem uzņēmējiem uh, Eh, piešķirām uzturēšanās vīzas, piešķirām 50 tūkstoši dolāru subsīdijas un uh, sniedzām citu atbalstu, jo mēs vēlamies attīstīt inovācijas un tehnoloģiju un jaunās tehnoloģijas un veicināt izglītības attīstību Čīlē. Un desmitiem tūkstoši jauno uzņēmēju jau ir pieteikušies piedalīties šajā mūsu valsts programmā. Un tas uh, palīdzēs attīstīt inovācijas, tehnoloģiju un izglītību kopumā. Tālāk par sociālajām programmām un par Mapuči. Čīlē 70% valsts eh, izdevumu ir ieguldīt sociālo programmu attīstībā, lai mazinātu nabadzību un nevienlīdzību. Nabadzības līmenis ir eh, samazinājies par 40% kopš 90. gadiem, un tomēr ļoti daudz cilvēku Čilē vēl dzīvo uh, nabadzība. Vidēja ienākuma Čīlē ir 17-18 tūkstoši dolāru gadā. Mēs uh, arī domājam par ētiskiem ģimeņu ieguldījumiem. Mēs uh, vēlamies nodrošināt, lai visas ģimenes varētu dzīvot cilvē, cilvēku cienīgos apstākļos. Bet no ģimenēm arī tiek prasīts uh, veikt noteikts pasākums, piemēram, nodrošināt to, lai bērni mācās skolā, un tad viņi saņem vēl papildus maksājumus. Mēs arī vēlamies, lai vecāki atbalstītu bērnu izglītību, un tādējādi mēs arī stimulējam izglītības attīstību. Mēs piešķiram palīdzību nevis tikai palīdzības dēļ, bet mēs cenšamies palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri pašu spēkiem cenšas izkļūt no nabadzības. Tas pats sakāms par mapuči ciltīm. Mapuči šeit dzīvoja jau pirms spāņu, spāņu atklājušo kontinentu, un tādēļ mums ir jārespektē, jāciena tie cilvēki, kas šajā kontinentā ir dzīvojuši vēl pirms Eiropiešu ierošanās un e, šiem cilvēkiem ir piešķirts īpašs status konstitūcijā. Ir e, parakstīts īpašs nolīgums atzīstot mapuči tautas tiesības Mēs cenšamies nodrošināt sociālo aizsardzību, šīs tautas kultūru, vēsturi, valodu, jo šī kultūra ir Čīles kultūras sastāvdaļa. Mēs uh, īstenojam arī īpašas iniciatīvas, uh, klusā okeāna sadarbības jomā, sadarbojoties ar Indiju, um, tāpat piesaistām arī um, Ķīnu, ASV, Malaiziju. Tas nozīmē, ka mēs uh, vēlamies attīstīt brīvās tirzniecības integrācijas procesu, veidojot pasaulē lielāko brīvās tirzniecības zonu. Pēc Dohas sarunu neveiksmes mēs joprojām cenšamies veicināt uh, pasaules tirzniecības uh, attīstību un integrāciju ar uh, Pasaules bankas atbalstu mēs uh, strādājam pie šiem jautājumiem. Tālāk, drošības padomē mēs uzskatām, ka ir jāatzīst to, ka pasauli ir mainījusies kopš otrā pasaules kara beigām, un mums ir jāpieskaņoja šai situācijai. Tālāk Bulgārijas pārstāvim par, krīzi, par to, kādēļ nav, mēs nerunājam par krīzi Čīlē. Mūsu situācija ir atšķirīga. Mēs vēlamies pārvarēt nabadzību mūsu valstī. Darba vietu radīšana ir nepieciešama. pieauga uh, gan ražošanas apjoms, gan importa apjoms. Jautājums ir par to, kā nodrošināt pilnu nodarbinātību un uh, nodrošināt, lai šī nodarbinātība būtu ilgtspējīga, lai mūsu izaugsmes līmenis būtu ilgtspējīgs. Mūsu pieaugums šobrīd ir 7% gadā. Uh, Eh, mūsu situācija ir atšķirīga nekā Eiropā, mūsu attīstības tempi ir straujāki. Bet ar to arī ir saistīts mūsu problēmas. Mūsu valsts valdības eh, sasniegumi ir tādi, ka mums ir atbilst, atbildīga ekonomikas politika, mēs iztenojam struktūrāli līdzsvarotu attīstību. Tas nozīmē, ka tajos uh, gados, kad ir uh, Eh, strauja ekonomikas attīstība, mēs veicam uzkrājumus. Un mēs cenšamies ietaupīt resursus, lai izmantotu tos krīzes gados. Un tieši tādēļ mums uh, izdevās pārvarēt 2008. gada krīzi, jo mums bija izveidot uzkrājumi budžetā, un līdz ar to jāsaka, ka mūsu problēmas ir atšķirīgas nekā tās ir Eiropā. Mēs arī uzskatām, ka ir, ka nedrīkst uh, dzīvot pāri saviem līdzekļiem. Mēs zinām, kāds ir rēķins, mēs esam gatavi to samaksāt Un Eiropā jums ir eh, tādas eh, problēmas, ka jums tagad ir jāmaksā par to, ka esat līdz šim dzīvojuši pār saviem līdzekļiem. Mēs, eh, protams, mūsu lielākie ienākumi ir no izēvielu eksporta, kalnrūpniecības uh, uh, izstrādājumi. Protams, uh, Jūs atzīsiet arī, ka Čīles uh, vīns ir kļuvis arvien, kļūst arvien labāks, ka tā kvalitāte uzlabojas. Un mēs uh, arvien vairāk uzsveru liekam uz zinātnes un tehnoloģijas attīstību. Mēs uh, veidojam uh, Um, moderno tehnoloģiju centru, lai tas būtu vismodernākais tehnoloģiskais centrs visā pasaulē, kas dotu papildu pievienoto vērtību mūsu izēvielām. Um, mums uh, ir jārunā ne tikai par investīcijām, bet arī par sociāli atbildīgām investīcijām, par investīcijām, kas uh, nodrošina vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Jautājums ir, kā mainīt filozofisko pieeju visā pasaulē, kā nodrošināt harmoniskāku un ilgtspējīgāku attīstību, domājot par sociāliem jautājumiem, vides aizsardzības jautājumiem un kā nodrošināt integrētāku pasauli, iesaistot visus, gan uh, Eiropas pusē, gan uh, Latīņamerikas pusē, lai visi būtu ieguvēji no šīs uh, sadarbības, ko mēs īstenojam. Uh, Latīņa Amerikā ir izdarītas liels izmaiņas likumdošanā attiecībā uz sieviešu un bērnu situāciju. Uh, Mēs no likumiem esam svītrojuši jebkādus elementus, ka, kas būtu par pamatu sieviešu diskriminācijai. Līdz ar to ir daudz, kas mainījies likumdošanā, bet ir tāpat jādomā par arī par attieksmi, par kultūru un izglītību. Bet mūsu valstī nav spēkā neviena likuma, kurā būtu ierakstīta diskrimina, diskriminācija attiecībā uz sievietēm vai vīriešiem bet uh, mēs cenšamies uh, nodrošināt, lai diskriminācija tiktu izskausta pabalstu jomā, lai uh, sievietēm būtu tādas pašas tiesības uz darbu kā vīriešiem, lai uh, līdztiesība tiktu nodrošināta visos dzīves līmeņos. mēs uh, vēršamies un sodām uh, vārdarbību pret sievietēm, uh, vārdarbību pret sievietēm ģimenē vai cita veida attiecībās. likumi, likumi, kas tika pieņemti militārās diktatūras laikā, tiek grozīti. Un uh, Spānijas pilsonis uh, Spānijā bija ies, iesniedzis uh, sūdzību, tas attiec uz šo lietu, kur ir uh, izdots Eiropas aresta un kratīšanas uh, rīkojums. Uh, Un mēs izmeklējam šo lietu ne tikai tādēļ, ka šo sūdzību ir iesniedz Spānijas pilsonis, patiesībā tas ir, šajā lietā ir iesaistīts arī fonds, kas aizstāv cietušo intereses Spānijā, bet mums ir jārīkojas likumīgā veidā, jā, jārespektē likumi Tālāk par izglītības un veselības aprūpas reformām. Mēs īstenojam ļoti plašas reformas šai jomā. Mēs esam palielinājuši izglītības budžetu par par lielu, lielu summu. Mēs, mēs paredzam uh, izglītības pabalstus līdz pat 12 tūkstošiem dolāru gadā, lai visiem būtu pieejama izglītība. Mēs tāpat domājam par pirmskolas izglītību. Pirmskolas izglītība mūsu valstī ir brī, par brīvu. Līdz šim bērnu dārzi un uh, veselības aprūpas iestādes ir saskāršās ar lielām problēmām. Mēs tagad nu, vēlamies uh, izveidot uh, stipendiju sistēmu un, uh, un atbalsta sistēmu trūcīgākajiem sabiedrības pārstāvjiem. Tāpat mēs izveidosim studiju kredītu sistēmu Um, attiet, un šī, šī sistēma būs saistīta ar ģimenes ienākumiem un mm, nedrīkstēs pārsniegt uh, parāds 10% no ģimenes ienākumiem. Un mēs uh, Eh, strādājam pie tā, lai izveidotu patiešām taisnīgu sistēmu. Ir, protams, tādi, kas uzskata, ka izglītība par 100% ir jāfinansē no valsts budžeta. Mēs tā neuzskatām. Mēs, mums darbojas gan valsts, gan privātās izglītības iestādes visos līmeņos, gan pamatskolas, gan universitātes līmenī. Un uh, cilvēkiem pašiem ir tiesības izvēlēties, kādā izglītības iestādē viņi vēlas mācīties, privātā vai publiskā. Līdz ar to visiem būs nodrošinātas vienlīdzīgas izvēles iespējas. Un, protams, mums ir jādomā par to, kā uh, nodrošināt atbalstu visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, nodrošinot atbilstošu studiju kredītu sistēmu. Mēs neuzskatām, ka labākais risinājums, labākais valsts līdzekļu izlietojums būtu nodrošināt visiem izglītību par brīvu, jo mūsu valstī ir divi ar pus miljoni trūcīgu cilvēku runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem. Protams, mēs nosodām jebkuru cilvēktiesību pārkāpumu. Nevar būt nekādu iegānstu, nekādu apstākļu iemeslu, kuru dēļ būtu pieļaujami cilvēktiesību pārkāpumi. Protams, ir uh, notikuši cilvēku tiesību pārkāpumi tajā posmā, kad tika bija pārtraukta demokrātijas attīstība mūsu valstī. Bet uh, Mums ir jāatceras, ka Čīle ir uh, izgājusi taisnības tiesiskuma atjaunošanas procesu. Un mēs uh, cenšamies tiesiskumu arī turpmāk attīstīt mūsu valstī. Viss vēl nav pilnīgi nevainojami. Mēs vēršamies pret cilvēku tiesību pārkāpumiem. Uh, ir, protams, vēl netaisnība, eh, notiek eh, diskriminācija joprojām mūsu valstī, bet mēs uh, tagad uh, uzlabojam preddiskriminācijas likuma normas mūsu valstī. Ir likumā nosodīta jebkāda patvaļīga diskriminācija, valsts pret to vēršas, un mums ir nepieciešami instrumenti, lai vērstos pret diskrimināciju. Protams, mapuči tauta mūsu valstī, diemžēl, vēl tiek diskriminēta. Bet mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai vērstos pret, eh, pret šo diskrimināciju un nodrošinātu tais, taisnīgumu. Protams, mēs nosodām, krāsni nosodām jebkāda veida cilvēktiesību pārkāpumus, jebkādos apstākļos. Un mūs. Un šis likums par uh, zvejniecību patiesībā tā mērķis ir nodrošināt to, lai netiktu noplicināti zivju resursi, lai, ne, lai netiktu izlaupīts mūsu uh, jūras bagātības, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zvejas saimniecības attīstību. Un līdz ar to mēs arī cenšamies aizsargāt piekrastes zvejnieku intereses. Ir reģioni, kur lielākā daļa iedzīvotāju pārtiek no zvejniecības, un arī viņi cieš no, no šīs situācijas. Mēs cenšamies aizsargāt šo cilvēku intereses, un arī viņi, protams, paši aizsargā savus intereses bet mēs vēlamies nodrošināt taisnīgumu šajā tautsēmniecības nozarē, domājot par sabiedrības kopīgo labumu. Un, protams, šī situācija nevienmēr ir vienkārši atrisināma. Un uh, ir paredzams, ka šis likums tagad tiks apstiprināts arī senātā. Ja mēs gūsim vairākumu atbalstu Čīles parlamentā, tad tas būs demokrātiskās suverenitātes izpaudums. Mēs uh, pieņemam likumus demokrātiskā veidā, domājot par sabiedrības interesēm, nevis par atsevišķu grupu sautīgajām interesēm. Mēs uh, tālāk par uh, vārda brīvību. Mēs likumos vēlamies uh, iestrādāt normas, kas nodrošina izteiksmes brīvības aizsardzību, bet arī par visu citu sabiedrības locekļu interešu aizsardzību. Nevar aizbildinoties ar uh, vārda brīvību, kaitēt sabiedrības kopīgām interesēm vai nomēlnot, apmelot uh, atsevišķas personas Tas ir nepieļaujami. Čīles konstitūcija nodrošina vārda brīvību, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka vārda brīvība tiek izmantota ļaunprātīgi, lai nodarītu kaitējumu citiem sabiedrības locekļiem. Valdības, kas Uh, atgriežas uh, pie demokrātiskajiem procesiem, uh, citās valstīs arī konsultējas ar mums, lai uzzinātu, ja, apgūtu mūsu pieredzi. Mēs veidojam sabiedrību, ar kurā kurā ir stingrs pamats, un, protams, mēs domājam arī par to čīliešu interesēm, kas dzīvo ārpus valsts teritorijas, lai viņiem uh, tiktu nodrošināta saikne ar mūsu valstī notiekošo un lai viņiem būtu iespējas balsot vēlēšanās. Tālāk par situāciju Latvijas Amerikas dienvidos. Uh, Mums, eh, mūsu valstī nav bijušas tādas problēmas kā Ekvadorā, Bolīvijā eh, vai Paragvajā, bet mēs domājām par to, kā veidot tiltus, kā stiprināt demokrātiju šajās valstīs un cerams, ka gūsim arī pozitīvus rezultātus. Tālāk par konfliktu ar Bolīviju. Bolīvija ir mūsu kaimiņu valsts, mums ir ekonomiskā sadarbības nolīgums noslēgts ar šo valsti. Un mēs cenšamies arī uh, definēt mūsu valsts tiesības. Čīlei ir noslēgts līgums ar Bolīviju jau 1904. gadā, un tā, šis līgums ir pamats visām mūsu turpmākajām sarunām par citiem nolīgumiem. Visa pamatā ir šis 1904. gada līgums. Tas ir jārespektē mums tāpat kā Eiropas, Eiropas Savienība respektē līgumus uh, attiecībās ar citām valstīm. Protams, tad, kad uh, bija militārā diktatūra mūsu valstī, notika cilvēktiesību pārkāpumi, bet tas bija pirms 40 gadiem. Mēs nedrīkstam šķelties vēstures dēļ. Mums ir jādomā par mūsu kopīgo nākotni. Paldies! Muchas gracias, señor presidente. Eh, quisiera decir... Lielas paldies, eh, prezidenta kungs. Ārlietu komitejas eh, sanāksme tiek turpināta. Prezidenta kungs, es eh, gribēju vēl tikai īsti norādīt uz to, ka demokrātijas klauzula Eiropas Savienības nolīgumos ar trešajām valstīm – kas e, ietekmē attiecības, kas mums ir ar Čīli. Un e, mēs parakstījām šo nolīgumu Monedo pala, palaist e, pilī, un tā ir Čīles prezidenta um, darba un dzīves vieta. Un Čīlei uh, arī ir uh, intereses uh, ielikt šādu attīstības klauzulu noliegumos Un Čīle ir viens no a, mūsu attiecību motoriem ar Latīņu Ameriku. Un es domāju, ka jūs pilnībā izmantosiet šī nolīguma potenciālu. Jūs uh, minējāt robežas, un Eiropā šobrīd mums arī nav robežu. Mēs vēlamies apvienoties un turpināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai cieši sadarbotos ar Latīņu Ameriku. Um, um, tās attiecības mums ir tikpat svarīgas kā attiecības ar ASV, jo Latīņa Amerika nav perifērijā, tā ir centrā. Un uh, ir mainījušās arī mūsu attiecības ar klusā okeāna reģionu valstīm. Santiago de Čīle mēs piedalīsimies samitā un labprāt tiksimies ar jums atkal. Paldies jums par šo atklāto dialogu. Vēlam jums un jūsu valstī veiksmi. Un veiksmi arī samitā starp Eiropas Savienību, Latviju, Ameriku un Karību jūras valstīm. Paldies! Good, good morning, ladies and... Labrīt, dāmas un kungi. No Čīles uz Albāniju. Skatīsim nākamo darba kārtības punktu. Tas ir ceturtais. Tas ir 2012. gada progresa ziņojums par Albāniju. Šī ir otrā reize, kad mēs skatām progresa ziņojumu par Albāniju. Un uh, pirmo reizi, kad būs eh, rezolūcijas projekts par atsevišķām valstīm. Un gribētu atgādināt kolēģiem, ka 2012. gada progresa ziņojumā komisija atzīst progresu, kuru valsts ir panākusi un piedāvājusi Albānijai piešķirt kandidātu valsts statusu, ja tā uh, veiks vēl uh, atlikušās reformas, kas ir ļoti svarīgas. Gribētu minēt arī to, ka uh, 141 grozījums ir iesniegts, un referents Hontis kungs ir izstrādājis dažus kompromisa grozījumus. Tagad došu vārdu referentam Čontis kungam, kurš uh, izklāstīs savu pozīciju par grozījumiem. Lūdzu, jums vārds. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ τη Γραμματεία για την διαμόρφωση του προγράμματος. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī sekretariātam par eh, palīdzību izstrādājot šo programmu, lai tagad mēs varētu diskutēt turmākajās eh, minūtēs vai, vai stundās. Un tas ir ļoti labi, ka varam diskutēt. Tagad pievēršoties eh, ziņojumu projektam. progresa ziņojums par Albāniju. Ir skaidrs, ka šobrīd eh, es uzklausu eh, kolēģis un eh, ir panākt vienošanās par daudzām lietām. Galvenais, ka mēs, kā Eiropas parlaments, atbalstām šo priekšlikumu, lai Albānijai tiktu piešķirts kandidātu valsts status bet par atsevišķajiem tematiem, par nozarēm, kā jau es, jūs teicāt, priekšsēdātā vietnieku kungs ir iesniegti 141 grozījums, gribētu pateikties kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem, ir, tie, ir tiešām bijuši ļoti noderīgi sastādot ziņojumu. Negribu a, pārāk izplūst savās a, piezīmēs, bet a, gribētu teikt, ka mēs mēģinājām tikties ar ēnu referentiem, un tomēr dažādu objektīvu uh, problēmu dēļ nebija iespējams uh, tikties ēnu referentu vidū tādā veidā, kā mēs to gribējām. Ir iesniegt grozījumi tātad, un uh, es esmu izstrādājis kompromisu grozījumus, kas vajadzētu būt uh, jūsu priekšā, tie ir izdalīti, ja nemaldos. Tātad, kā jau teicu, tie ir kompromisa grozījuma priekšlikumi. Saņēmu ieteikumus no Pakas kundzes, no Tautspartijas grupas, un paldies viņai un uh, grupai par šiem priekšlikumiem. Un uh, būtu interesanti tagad paraudzīties uz kompromisu grozījumiem. Tas balstās uz dialogu, kas man bija ar Pakas kundzi. Uh, Es nesaku, ka šeit nav iekļauti citi grozījumi, jo ir, tie ir ņemti vērā, bet, nu, galvenā diskusija man bija ar Pakas kundzi. Tagad par būtību, par saturu. Sešos pēcpusdienā šodien ir uh, termiņš grozījuma iesniegšanai, lai varētu gatavoties nākamajai nedēļai Strasbūrā. Un tad no komitejas uh, iet uz plenāru sēdi. Tātad lūdzu uh, apskatiet kompromisus. Par pirmo kompromisu man nav nekādu komentāru. Tas vienkārši apkopo uh, grozījums, kas iet tajā pašā virzienā. Ja kolēģi šeit neroda precīzos formulējumus, bet tas nenozīmē, ka viņi nevar atbalstīt šo kompromisu grozījumu. Tātad par pirmo kompromisu man nekas daudz nav sakāms. Tas var palikt eh, tādā veidā, kādā tas ir, ja nu vienīgi kāds grib kaut ko iesniegt vēl līdz šai pēcpusdienai. Tas pats attiecas uz otro kompromisu, kur ir iekļauti tie grozījumi, kas šeit iekavās ir norādīti. Kompromisa beigās Pavisam šī pēdējā daļa otrajā kompromisā, kas ir 2A apakšpunkts, pirmās lapus lejas daļā, te ir runa par eh, OSCE. Um, ECO, tātad, eh, un eh, šeit nav specifisku priekšlikumu no viņiem par Albāniju. Te ir vienkārši runa par vispārējiem principiem, kas Albānijai būs jāievēro. Uh, Tas tāds valodniecisks aspekts. Tagad otrā lapuse, trešais kompromiss, priekšsēdētāji. Vienkārši pāris vārdu par uh, šo te ierobežoto progresu. Manuprāt, šo vārdu var izsvītrot. Tātad uh, pašā sākumā mēs varētu vienkārši atzīmēt, ka tieslietu reformās ir panākts progress bez vārda limited. Uh, Tātad, lai uzsvērtu šo pozitīvo progresu, kas ir panācis. Tajā pašā kompromisā 7a apakšpunktā šeit uh, esam paņēmuši Kornelisens kundzes grozījumu formulējumu. Šeit nekas konkrēts komisijas priekšlikumā nebija minēts, kas uh, Um, runātu par izplatīto korupciju tieslietu sistēmā, kas uh, neļauj cīnīties pret uh, trafikinga likuma ieviešanu. Tātad pret uh, trafikingu un īstenot šo likumu. Un 7. Uh, apakšpunktā tas ir minēts. Un uh, par 4. kompromisu man nekas nav sakāms. Tagad trešā lapuse, piektais kompromiss. Tātad runāju ar Pākas kundze, un uh, es saprotu, ka šeit uh, mums nav vienprātība, bet mēs vienkārši uzsveram, cik šis temats ir svarīgs, un to vajadzētu, manuprāt, paturēt uh, ziņojumā. un tautas partijas grozījumi galvenokārt ir vērsti uz tiesībām, un, manuprāt, tas šeit ir jāsaglabā. Mums vajadzētu uh, paturēt savu nostāju, un es esmu pret uh, grozījumu, bet tātad pret svītrošanu, ko Pakas kundze vēlas no tautas partijas. Vēl joprojām par piekto kompromisu, par uh, mazākumtautībām. tautībām Mans eh, piedāvājums šeit būtu nenorādīt konkrētu atsauci uz armēņiem un romiem, jo tas taču attiecas uz visām mazākumtautībām. Un eh, mums jau ir atsauce pret romiem citur, un tas būtu lieki šeit to vēlreiz uzsvērt. Tātad 14a varētu tā vispārīgi runāt par uh, mazākumtautībām, jeb nacionālajām minoritātēm. Un tagad sastais kompromiss. Pāriešu pie tā. Jūs redzat, kāds te ir formulējums. Es piedāvāju uh, grozīt uh, formulējumu par uh, LGBT personām. Šeit mēs runājam tātad par cilvēkiem, uh, Un es domāju, ka nevajadzētu būt nekādai uh, seksuālās orientācijas diskriminācijai un vajadzētu šeit minēt vārdu persons, personas, jeb cilvēki. Un svītrot vārdu izglītība. Un uh, iemesls ir tāds, ka Albānijā ir vairāk meiteņu nekā zēnu un ir vairāk uh, skolotāju sieviešu, bet, manuprāt, tā ir tāda vispārīgāka lieta. Un es uh, netaisos uz to uzstāt. Katrā gadījumā es nepiedā, nepiekrītu šīm piedāvātajām izmaiņām šeit. 14. Eh, es atvainojos 15. B apakšpunkts. Te mēs runājam par uh, uh, bezmaksas telefonu, un mēs atbalstām mm, noziegumu upuru um, palīdzības progresu. Šeit man nav nekādi ieteikumi. Negribu pārāk ilgi runāt, bet eh, varbūt vēl varam apskatīt septīto kompromisu. Te ir Pakas kundzes un tautas partijas komentārs sakot, ka mums vajadzētu atgriezties pie sākotnējās versijas pirms grozījumiem. Man gan liekas, ka šis ir labs grozījums, jo te ir iekļauti svarīgi punkti par bērniem un diskusijās ar UNICEF. Tas arī tiek minēts un te minēts uh, ombuds. Astotais kompromiss, tur man nav nekas vairāk piebilstams par devīto kompromisu. Pēdējā teikumā eh, ir runa par Nacionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Šeit ir uh, iebildums pret to, bet man šķiet, ka tas būtu šeit jāatstāj, ka to nevajag svītrot. Un visbeidzot eh, par pēdējo desmito kompromisu priekšādātāju kungs šeit atkal ir komentārs, kuru, um, kas ir izteikts par bezdarbu. Un tad mēs vēl pievienojam arī problēmas, ar ko saskars citi sektori. Manuprāt, ja ir runa par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar minoritātēm, par minoritātēm, tad um, tas, manuprāt, uh, Uh, padara paska, paskaidro vēl šo kompromisu un padara to tādu iekļaujošāku, un to, manuprāt, vajadzētu šeit atstāt. Tie tātad bija kompromisa priekšlikumi, un uh, kolēģi un ēna referenti varētu varbūt nokomentēt, cik lielā mērā uh, viņu prāt ir iekļaut šeit uh, uh piedāvātie grozījumi. Tātad ļoti uzmanīgi uzklausīšu, ko kolēģi teiks. Paldies! Liels paldies, Huntis kungs. Tagad došu vārdu ēnu referentiem politisko grupu vārdā. Tautas partijas politiskās grupas sēna referenti ir Pākas kundze. Viņa man lūdza pārstāvēt viņu un uh, nodot jums viņas piezīmes. Jūs, kolēģis, sapratīsiet, cik grūti ir aizstāt Dorisu Paku, tāpēc es vienkārši izlasīšu viņas komentārus. Kaut gan uh, referents eh, minēja daudz no šiem komentāriem, es tik un tā izlasīšu to, ko viņš šeit ir uzrakstījusi. Mēs atbalstām pirmo, otro, trešo, ceturto A kompromisu, kā tie tiek piedāvāt, piekto kompromisu, tur mēs esam pret pirmo pāntu, jo mazākumtautību valodu lietojums Albānijā jau ir paredzēts konstitūcijā un arī citos likumos bet mēs atbalstām otro uh, punktu, tātad 14a par minoritātēm. Sastais kompromiss. Tur mums labāk patīk sākotnējais formulējums, ordinālais formulējums, un tāpēc pakas kundze atbalsta tikai 5. tātad 15. panta pirmo punktu. Aicina panākt progresu, pamatiesību, uh, Uh, cilvēktiesību, bērnu tiesību, sociāli ievainojumu cilvēku un uh, uh, cilvēku ar īpašām vajadzībām uh, jomām. Pret pārējo viņi ir pret. Mēs esam par uh, 15. pantu bez uh, vārda izglītība, jo sieviešu skaits Albānijas skolās ir augstāks un vairāk uh, ir eh, sieviešu skolotāji nekā vīrieši, un pret 15. B mēs esam pret 7. kompromisu, tur esam pret visu kompromisu, jo sākotnējais 18. pants rezolūcijā ir labāks. 9. kompromisu to varam pieņemt, bet esam pret pēdējo teikumu aicina iestādes pilnībā ieviest nacionālo uh, atkrituma apsaimniekošanas plānu un izveidot caurskatāmu un labi funkcionējošu atkritumā infrastruktūru. Un visbeidzot, desmitais kompromiss mēs atbalstām uh, kompromisu no sākuma līdz uh, vārdiem financially weaker citizens, uh, tātad finansiāli sliktākā situācijā esošas pilsoņi. Un tālāk tur ir runa par uh, viegli ievainojumām cilvēku grupām, uh, Eh, un mūsuprāt, tas būtu jāizņem no kompromisa, ņemot vērā to, ka šis pants runā par augsto bezdarbu. Protams, visi šie grozījumi vēl ir jāapspriež, un tā kā es uzklausīju ļoti uzmanību referenta teikto, nebija tāda liela vienprātība uh, Uh, uh, starp pakskundas komentāriem un referentu teikto, līdz ar to, manuprāt, būs nevieciešams vēl plašākas diskusijas, lai panāktu plašāku vienprātību par uh, kompromisiem. Sociāldemokrātu vārdā došu vārdu Zālā kungam. Thank you. Paldies. Sociāldemokrātu grupas vārdā apsveicu referentu par lieliski paveikto darbu pie uh, ziņojuma projektu un kompromisu grozījumiem. Mūsu grupa atbalsta visus uh, referentu piedāvātos kompromisus. Visā visumā ziņojums nosaka pareizo politisko toni, jo īpaši pirmie, otrajā un trešajā kompromisā. Tas pauž parlamenta atbalstu kandidātu valsts status piesniegu piebriešķiršanai Albānijai ar nosacījumu, ka tiks izpildīti nosacījumi un tiks saglabāta politiskā sadarbība parlamentā. Otrakārt, šis ziņojums eh, skaidri parāda, ka tuvojošās eh, vēlēšanas būs ļoti izšķiroši svarīgas eh, integrācijas procesā, un tas būs arī tests Albānijas demokrātiskajam briedumam. Albānija šobrīd saskars ar izaicinājumiem, pielāgojoties jauniem standartiem, īpaši tiesiskuma ziņā tieslietu sistēmas cīņas pret korupciju un valsts administrācijas ziņā, arī nodrošinot cilvēku tiesības un sociālās tiesības un aizsargājot vidi. Bet tomēr ir tāda sajūta, ka no, nāk tāda atvēršanās, tas ir tāds politisks iespēju loks Albānijai spērt šo lielo soli uz priekšu ceļā uz Eiropas integrāciju Kompromisa grozījumi pastiprina šo uh, vēstījumus un nosaka arī nosacījumus, kas ir jāīsteno. Tas ir spēcīgs, visaptvarošs ziņojums, un mūsu grupa labprāt atbalstīs šo tekstu AFET balsojumā nākamnedēļ. Paldies! Liels paldies Zāles kungam! Zaļo grupas vārdā došu vārdu Kornelisens kundzei. Liels paldies priekšsādētājai! Es gribētu pateikties Huntes kungam par eh, ļoti iekļaujošo darbu. Mēs esam ļoti apmierināti ar kompromisiem, un eh, es domāju, ka daudzas grupas to varētu atbalstīt, un šis ziņojums tiks plaši atbalstīts parlamentā. Mēs esam ļoti apmierināti. Uh, ar tekstu otrajā kompromisā, kas eh, mūsuprāt ir ļoti svarīgs, proti politiskais klimāts un partiju sadarbība joprojām rada bāžas uh, eh, Albānijā. Un pirmais kompromiss um, arī tur ir ļoti skaidrs, ka mēs atbalstām aicinājumu piešķirt kandidātu valsts statusu, bet, protams, ir jāizpild kritēriji. Mēs nevaram uh, te piekāpties. Uh, Man ļoti patīk arī sastājas kompromiss, kur ir ļoti svarīgi uzsvērt šie cilvēktiesību jautājumi. Tikai viens jautājums par tautas partiju. Kukāns kungs eh, Pakskons vārdā teica, ka jūs nesat gatavi atbalstīt uh, nacionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna ieviešanas minēšanu. Šeit es nevaru iedomāties, kāpēc tas tā ir, jo tā ir milzīga problēma Albānijā. Ir ļoti daudz toksisko atkritumu, kas tiek importēti Albānijā. Un tas ir milzīgs, milzīga vides problēma tā ir. Uh, Es tātad labprāt saņemtu atbildi no Tautas partijas uz šo jautājumu. Paldies! Thank you very much. I don't see anybody. Paldies, neredzu nevienu no ALDE grupas vai EKR grupas. Tātad došu vārdu vēl citiem kolēģiem, kas uh, vēlētos izteikties par šo jautājumu. Un, ja atļausiet, uh, Pirmkārt, došu to sev, pats izteikšos. Had... Manuprāt, mums bija laba diskusija par uh, Albānijas ziņojumu pagājušreiz, un es ceru, ka šī uh, diskusija par grozījumiem turpināsies, un es ceru, ka tas uh, palīdzēs veidot uh, tādu konstruktīvu ziņojumu. Dažs komentāri par kompromisu grozījumiem. Es arī piekrītu pirmajam, otrajam, trešajam un ceturtajam kompromisam. Trešajā kompromisā, referenta kungs, jūs to minat, bet es tomēr domāju, ka būtu labi padomāt, parunāt vairāk par to, kāda veida progress uh, uh objektīvi ir panākts Albānijā es šeit nepiedāvāju nekādus galīgos risinājumus, vai tas ir ierobežots progress vai progress par šo formulējumu. Par pirmo kompromisu to es e, atbalstu, bet es domāju, ka šeit galvenās vārds ir pabeigšana, ir jāpabeidz e, e, vēl neatrisinātie jautājumi. Un uh, jāpieņem un jāievieš. Tam vajadzētu būt tam formulējumam, ko mēs lietojam visos pantos šajā rezolūcijā. Otrajā kompromisā piekrītu tam, ka uh, sadarbībai starp uh, valdošo koalīciju, vairākumu un opozīciju uh, jābūt, un tas uzlabos politisko klimatu vienā īsā pantā, tas ir minēts divreiz, tā ir atkārtošanās. Um, es tam piekrītu, es to atbalstu, bet vienkārši gribu pateikt, ka man gribētos vēl saņemt tādus skaidrākus pierādījumus, kas ļautu pārvarēt manu skepsi uh, par to, ka patiesā situācija tiešām tāda ir Albānijā. Otrā šī kompromisa daļa atsaucas uz vēlēšanām, tā ir pieņemama. Protams, būs ļoti svarīgi, kā Albānija norganizēs šīs vēlēšanas, kas būs nākamgad, kā tās noritēs, kā tiks skaitīts balsis un kas notiks pēc vēlēšanām tikai divas grozījumi no manas puses, kurus gribētu šeit saglabāt. Tas ir 74. grozījums, kas atsaucas uz 21. Eh, janvāra notikumu izmeklēšanu. Manuprāt, Albānijai ir svarīgi, un tās pilsoņiem ir svarīgi, lai šie notikumi tiktu izmeklēti pienācīgi un neatkarīgā veidā, un lai tiktu uzstāta uh, uzsākts ticams tiesas process. Pretējā gadījumā tas nāks par sliktu Albānijas sabiedrībai. Nākamais ir 133. grozījums, kuru es iesniedzu pēc uh, ļoti sarežģītas situācijas, kad bijušie politiskie a, uh, ieslodzītie uh, pieteica streiku un divi pat aizdedzinājās. Un gribētu saglabāt šo grozījumu spēkā, iesniegšu motisku grozījumu, lai labāk atspoguļotu objektīvāk tagadējo situāciju. Tās ir manas piezīmes, un tagad uh, var, uh, tagad došu vārdu Vigerīnu kungam. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu uzslavēt referentu par ziņojumu sagatavošanu un par kompromisa grozījumiem. Daži no tiem tomēr būtu precizējami Un uh, šeit uh, sociālistu grupas vārdā gribu teikt, ka mani grozījumi tīpaši par politisko gaisotni valsti ir iekļaut kompromisos, un tas mani priecē, bet es uh, gribu izmantot šo iespēju un norādīt, ka politiskā gaisotne šai valstī vēl ir problemātiska, un viens no jautājumiem, par ko mums būtu jāsatraucas, ir tas, ka ir trīs likumi, kas jāpieņem Albānijai, lai tā varētu cerēt saņemt kandidātu valsts statusu, un tagad izskatās, ka šie likumi nevarēs saņemt pienācīgu atbalstu parlamentā, un tos nevarēs pieņemt, jo valdošā partija un opozīcija nevar savā starpā vienoties un arī vēl nevar vienoties par dažiem citiem jautājumiem. Tādēļ izmantoju šo iespēju, lai aicinātu uh, gan uh, Albānijas uh, valdošo pārtīgu un opozīciju tomēr nonākt pie kompromisa, jo šīs problēmas jau nav tik nepārvaramas. Es negribu visā vainot opozīciju, ka tā nevēlas atbalstīt šos likumus, jo arī valdības un vairākuma pienākums ir saprast, cik šie likumi ir svarīgi un panākties soli uz priekšu un uh, piekāpties dažos jautājumos. Ja šie likumi netiks pieņemti, tad, protams, valsts nevarēs saņemt kandidātu valsts statusu šobrīd. Un varbūt, ka šis status netiks piešķirts pat tad, ja šie likumi tomēr tiks pieņemti. Tomēr ir uh, abas izredzes to panākt. Un, eh, ja, un patiesībā ir arī tāds viedoklis, ka līdz nākam gada vēlēšanām vispār nevajadzētu piešķirt šo kandidātu valsts statusu, bet tomēr mēs uzskatām, ka ir jā panākt pēc iespējas lielāks progress, jo ja valstī būs šis kandidātu valsts status, tad būs lielāks izredzes, ka vēlēšanas notiks eh, taisnīgi un godīgi. Gan vairākumam, gan opozīcijai ir jāpārāk apliecina vēlme uh, īstenot Eiropas integrācijas procesu, jo pretējā gadījumā būs uh, grūti ticēt, ka valsts tiešām vēlas virzīties uz priekšu. Paldies Vigēņina kungam par ļoti svarīgajiem uh, komentāriem. Vairāk neviens nevēlas uzstāties. Pirms es dodu vārdu atkal mūsu referentam. Es gribētu piešķirt Maragas kungam vārdu no. Nu, komisijas paplašināšanās ģenerālā, ģenerāla direktorāta. Paldies priekšsēdētāji, labdien! Es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kuri ir devuši ieguldījumu darbā pie šīs rezolūcijas, visiem, kas uzstājās, un uh, pa, pateikties par atbalstu komisijas priekšlikumiem un atbalstam. Mēs uzskatām, ka kom, eh, Albānija ir sasniegusi šogad eh, labu progresu, balstoties uz pagājušā novembra eh, vienošanos, kas arī ir tikusi īstenota šogad un ir arī citās jomās īstenotas reformas, kā tas ir norādīts mūsu ziņojumā. Mums ir nepieciešams dot uh, spēcīgu atbalsta un iedrošinājuma signālu, lai uh, rosinātu turpmākās reformas šai valstī. Uz to norādīja arī vairāki runātāji. Izšķiroši svarīgs ir uh, uh reformu īstenošanas process, lai Albānija varētu spērt nākošos solis Eiropas integrācijas procesā. Ļoti svarīgi, lai mēs runātu visi vienā balsī un uh, Tikai tā mēs varam cerēt nodrošināt reformu procesu turpinājumu Albānijā. Bet uh, Vigēņin kungs jau arī to pieminēja, ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt to, lai politiskā procesa attīstība Albānijā uh, virzītos uz priekšu un lai mēs sasniegtu nākošos ceļu posmus. Un vēl pavisam īs komentārs priekšsēdētāja kungs par pieminētajiem jautājumiem. Pirmkārt par atkritumu apsaimniekošanas uh, problēmu, ko pieminēja Koronēlisnenes kundze. Tā ir uh, ļoti svarīga problēma. Protams, uh, jūs paši veicat savu situācijas analīzi, bet mūsuprāt ir svarīgi pieminēt šo jautājumu, ne tikai runājot par atkritumu uh, ieviešanu valstī, bet arī par to, ka ir jāīsteno atbilstoša atkritumu apsaimniekošana, un tas ir iestrādāts arī mūsu divpusējās sadarbības programmā ar Albāniju un arī EPA programmā, kas uh, tiks uzsākta pavisam drīz, šis uh, jautājums ir iekļauts. Nākošais ir tieslietu sistēma. Šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Un tomēr mēs uzskatām, ka šogad ir uh, veikti vairāki svarīgi pasākumi. Viens no tiem ir uh, imunitātes reforma, ir uh, atcelta imunitāte tiesnešiem, un tas palīdzēs cīņā pret korupciju. Ir pieņemti arī vairāki citi svarīgi tiesību akti, ko mēs pieminām savā progresa ziņojumā. Piemēram, ir grozīts likums par advokātu darbu, par tiesnešu konferenci ir grozīts likums, kas izlējuši šeit ir runa par to, kā tiesneši tiek iecelti. Un tāpat ir arī mainīts disciplinārās procedūras tiesnešu augstākajā padomē. Ir eh, tāpat eh, jāpieņem likums par augstāko tiesu. Tas vēl nav izdarīts. Tomēr mēs varam teikt, ka šogad tieslietu jomā Albānijā ir sasniegts eh, mērens progress, vairāk nekā ierobežots progress, bet, protams, jūsu ziņā ir vērtēt šo progresu pēc jūsu ieskatiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un noslēguma uh, komentāriem es dodu vārdu Huntis kungam, referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vēlreiz pateikties visiem tiem, kas uzstājās. Lai izteikt viedokli par dažādiem uh, grozījumiem. Un uh, pirms apkopot viedokļus, es gribētu uh, teikt arī, ka arī es patiešām domāju, ka mūsu ziņojumā nevajadzētu izteikt pamācības, bet tajā pašā laikā vajadzētu paust mūsu bāžas par politiskā klimata stabilizāciju un par dialogu iespējām, tā kā es jau to uzsvēru. Un jau ievadvārdos eh, pirmajā diskusijā es eh, teicu, ka situācija vēl ne tuvu nav stabilizēta un a, eh, problēmas nav atrisinātas un ir nepieciešama centieni stabilizācijai. Tāpat arī jārunā par tiem noteikumiem, kādi ir jāizpilda, un arī par to, ka politiskie spēki un arī Albānijas sabiedrībai jāturpina uh, savi centieni. Tagad uh, par jūsu novērojumu un dažādo grozījumu saturu. Es gribētu teikt, ka līdz uh, sēdes uh, beigām es nosūtīšu visas tās nelielās piezīmes, kuras es izteicu arī mutiski, un es domāju, ka būtu liederīgi, lai jums būtu tāds nu, pilnīgs teksts pieejams, jo jūs zinat, ka mums ir jāievēro termiņš līdz 2018. lai sagatavotu uh, noslēdzošo balsojumu. Un uh, Hukana kungs atsaucās uz uh, dažiem grozījumiem, un uh, tie nav iekļauti uh, kompromisos. Bet manā skatījumā uh, ir tā, ka vajadzētu balsot par šiem grozījumiem. Tāpat arī es gribētu uh, 74. grozījumu uzsvērt, jūs arī par to runājat, es esmu ļoti pozitīvi noskaņots, ir absolūti nepieciešams uh, veikt izmeklēšanu, kāda tiek uh, tur minēta. Un 133. grozījums par bijušo politisko ieslādzīto tiesībām, arī šeit es esmu par, un es gribētu arī lai tas tiktu iekļauts eh, balsojuma sarakstā. Nu, šie divi grozījumi vienkārši eh, neatbilst tiem kompromisiem, kādus esam šeit noformulējuši. Tagad par kompromisiem. Kukan kungs. Kompromiss numur viens. Tas ir par adopciju un uh, principu ieviešanu. Man liekas, ka tas ir veiksmīgs. Ja jūs varētu man nosūtīt rakstveidā uh, to, ko jūs vēlaties, tad es domāju, ka to varētu iekļaut tekstā, nu, cik tālu esmu sapratis mūsu diskusiju. Nākošais. Lai atļautu mums uh, noslēgt darbu un arī noslēgt darbu pie daudziem jautājumiem, es neuzsvēršu uh, sastā kompromisā izglītības jautājums ja jūs nevēlaties, lai izglītība tiktu pieminēta. Nu, šeit es neuzsvēršu, un desmitais, jā, varētu svītrot pēdējo paragrāfu, varētu pārbaudīt, vai visi šie punkti nav jau pieminēti kaut kur citur agrāk. Un tā tad vēl trešais grozījums. Šeit runa ir par jautājumu, kāds ir progress, kas ir sasniegts Albānijā un kā mēs vērtējam šo progresu. Var teikt, ka jā, ka, nu, zināms, progress ir sasniegts, bet, ka tas nav vēl pietiekams, un ka mēs sagaidām jaunu, uh, jeb tādu tālā izteiktāku progresu. Es neuzsveršu uz manu formul, formulējumu, ja jūs gribat kādu citu, galvenais, lai doma tiktu paust, ka progress ir sasniegts, bet vēl nav pietiekams. Tad nākošais. Uh, Enģekunga, es tā īsti nesapratu jūs teikto par otro kompromisu. Lūdzu, atsūtiet man kaut ko rakstveidā, lai es varētu uh, labāk uh, izstrādāt tekstu. Un tāpat gribu teikt arī visus paldies visiem citiem ēnu referentiem par viņu izteiktiem komentāriem. Un, ja neesmu pievērsies um, kaut kādiem atsevišķiem punktiem, tad tas ir tādēļ, ka gribēju, lai nu, mēs ievērātu kompromisus, iekļaujot tajā arī atkritumu apsaimniekošanu, tādu, kādu minēt 9. punktā. Es arī uh, uzklausīju, uh, ko kas bija teikts eh, Pakskundas eh, piezīmēs tautas partijas vārdā. Es ceru, ka es neesmu neko aizmirsis, tātad gaidu līdz uh, eh, 18. vai agrāk jūsu piezīmes, uh, lai uh, tos kompromisus, kurus esmu izstrādājuši, lai varētu vienoties par to. Un tad arī tas, ko jūs pieminējāt, es stāstīju, kāds ir mans viedoklis, un mums vajadzētu tad pievērsties balsošanai. Liels paldies referenta kungam. Līdz ar to mēs uh, noslēdzam debates par šo darba kārtības punktu. Un pirms pievēršamies nākamajam darba kārtības punktam, vēlējos paziņot, ka balsojums par šo rezolūcijas projektu notiks 22. novembrī Strāspūrā. Liels paldies visiem! Tagad es vēlētos uh, lūgt uh, prezidijā Orava kungu. Uh, Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts uh, ir uh, par Maķedoniju, un es vēlos uh, sveikt Broka kunga vārdā, kurš nevarēja piedalīties šajā sēdē. Es vēlējos sveikt vēstnieku Eiropas Savienības delegācijas vadītāju Skopjē. Uh, Oralkungu, un mēs apsvie, apspriedīsim situāciju bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, liekot akcentu uz paplašināšanos. Vēstniekungs stājās šajā amatā šā gada martā. Viņam ir izcila diplomāta karjera bijusi Igaunijas ārlietu ministrijā. Viņš ir strādājis kā vēstnieks Turcijā un uh, ārlietu ministrijā bijis politiskās nodaļas direktors. Um, kā jūs zināt, mēs atbalstam um, uh, paplašināšanās sarunu uzsākšanu ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Uh, mēs arī iestājāmies par to, ka sarunu ceļā ir jāatrisina jautājums par valsts nosaukumu, tātad šīs sarunas jāved ar Grieķiju. Mēs vēlamies uzklausīt jūsu viedokli par uh, izredzēm panākt šādu vienošanos. Šai valstī, bijušai Dienvidslāvijas republikai Maķedonijai, ir arī jāturpina reformu uh, ceļš, un mēs vēlētos zināt, kāda ir situācija tieslietu jomā, korupcijas apkarošanā, preses brīvības jomā un iestāšanās dialogs ir ļoti svarīgs instruments šo reformu īstenošanā. Pirms mēs uzsākām diskusiju, vēlējos dot vārdu Čacim Markakis kungam, kurš ir EPP delegācijas vadītājs šajā valstī. Paldies, priekšstādātāji kungs, un sākumā gribu patiesi ļoti sirsnīgi sveikt mūsu es pārstāvu viņa darbā, viņam būs nozīmīga loma, to viņš zina, un es esmu ļoti iepriecināts, ka mums viss beidzot atkal ir ES vēstnieks. Pēdējā tikšanās, kad tikās Sabranjo un es parlamenta deputāti, nenotika viss Skopjē oktobrī kā plānots, jo līdzpriekšstādātājs bija saslims un tika atlikta uz februāra vidu. Nu, nedaudz žēl, jo mums radās tāds iespējas, ka pirms gada, tad, kad mēs kā parlamentārieši mm, strādājām, mēs varējām pozitīvi ietekmēt procesi, lai arī viedokļa apmaiņa ar jums arī šeit ir ļoti nozīmīga bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija 2012. gadā ir veiksmīgi turpinājusi reformu īstenošanu. Reģionā tā ir darījusi visu, lai izpildītu visas prasības iestājai. Tās paliekās pašas korupcijas apkarošana, reformas tieslietās administrācijā. Daudz progress ir sasniegts Ohrit vienošanās kontekstā. No abām pusēm nu vēl eh, intensīvāk varētu strādāt, eh, tā kā Albāņu puses to eh, iesaka, bet mēs redzam progresu. Plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumā, tas mēs par to bijām ļoti norūpējušies pirms gada, bet, nu, varam teikt, ka progress ir ļoti būtisks. Piemēram, organizējot apaļā mm, galda diskusijas, un šeit mēs varam tikai, nu, parādīt pozitīvu uh, um, zīme. Augstā lī, uh, līmeņa dialogs, uh, līdzīgi kā apaļā galda diskusijām par um, vārda brīvību un ministra prezidenta Arifi uh, līdzdarbību šajā augsta līmeņa dialogā, tas ir uh, do, devis ieguldījumu, lai saglabātu Eiropas kursu. Bet tas nav uh, aizvietošanas pasākums uh, iestājas sarunām. Un tās savukārt, kā vēl priekšsēdētājs jau to teica, šis Uh, to kavē šis uh, uh, nosaukuma jautājums. Nu, pēdējā laikā ir tāda zināma attīstība. Avramopulis un Papovskajā vārlietu ministri ir apmainījušies vēstulē. Mums vajadzētu mēģināt šo pozitīvo attīstību uzturēt. Ir daudz pozitīvu zīmju, bet ir arī negatīvas. Mēs novērojam, ka situācija ir sarežģīta starp Sofiju un Skopju proti Bulgāri. Bulgāru kaimiņš, liekas, nu ļoti kritisku attieksmi veido. Un arī tā valsts, kur es pārstāvu šeit Eiropas parlamentā, proti Vācija, vīzi jautājumā saskata būtiskas problēmas. Un uh, ir arī tādas domas, ka šis vīzu jautājums, uh, ka tam varētu pievērsties atkal. Es gribētu to novēlēt jums tiešām visu labu un piedāvāt mūsu parlamenta uh, palīdzību, tāpat tā kā tas bija pagājušajā gadā. Paldies! Thank you, Mr. Chairman, and now I give the floor to... Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, un tagad vārds vēstnieka kungam. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, komitejas deputāti, dāmas un kungi, man ir liels gods uh, piedalīties šajā jūsu komitejas sēdē, tas uh, viedokļu apmaiņā. Uh, Es vispirms vēlos pateikties visiem deputātiem par viņu veikto darbu un arī vēlos pateikties referentam Hovit kungam, kurš strādā pie ziņojuma par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Es runāšu par diviem jautājumiem - par reformu procesu valstī un otrs par politisko attīstību valstī pirms esmu, pēc manas stāšanās amatā un noslēgumā runāšu par nākotnes perspektīvām. Uh, Ja mēs runājam par reformu procesu, tad jārunā par martā uzsākto augsta līmeņa iestāšanās dialogu. Šo dialogu uzsāka komisārs Fīle un tas uh, piešķīra attiecībām starp Skopji un uh, Briseli jaunu līmeni, jo iepriekš šīs uh, attiecības bija diezgan vēsas. Augstais iestāšanās dialogs tika ļoti pozitīvi uztvērts valstī gan valdība, gan opozīcija, gan, uh, gan iedzīvotāji ielās uh, ļoti ar lielu sajūsmu runāja par šo dialogu. Um, komisija un valdība vienojās par ļoti plašu sarunu darba kārtību jautājumi, par ko visvairāk bija kritikas bijušajā eh, iepriekšējā progresa ziņojumā, bija uh, preses brīvība, tiesiskums, eh, vēlēšana likums un uh, tirgus ekonomiskas stiprināšana. Ir izvirzīti 140 mērķi, un, protams, grūti jau ir vienoties par šo mērķu uzskaitījumu, bet vēl grūtāk tos valdībai ir īstenot dzīvē. Valdība ir apņēmības pilnā īstenot izvirzītos mērķus premjērministrs Krievskis un, un arī prezidents Rifi ir apņēmības pilnī eh, šo darbu ir turpināt. Mēs esam tikušies martā, jūnijā un septembrī augstajā iestāšanās dialogā un nākošais tikšanās rauns ir paredzēts janvārī. Gribu pieminēt vairāku sasniegumu šajā dialogā. Pirmais ir Ohrida vienošanās rezultātu apkopojums, kā jūs zināt, 2000 pirmajā grupā, kad valstī pastāvēja politiskais konflikts, tika parakstīta šā vienošanās ar Eiropas Savienības un starptautiskās sabiedrības atbalstu. Visi saprata, cik svarīgs ir šis nolīgums, bet dažādas tehniskās kopienas to traknē nedaudz atšķirīgi. Tādēļ ir ļoti svarīgi uh, tas, ka tika uh, piesaistīt etnisko albāņu uh, pārstāvi šai dialogā un, un uh, ir izvērtēts tas, cik tālu ir uh, īstenot šīs nolīgums. Un uh, ir arī uh, izvērtēts tas, kas jādara vēl turpmāk. Nākošais jautājums - vēlēšanu reforma. Pavisam nesen ir pieņemts jauns vēlēšanu kodeks. 2011. gadā notika parlamenta vēlēšanas, kas noritēja gludi un neno, netika konstatēti nekādi incidenti. Tik eh, vēlēšanu novērotāji. Uh, Eh, izteica rekomendācijas, un eh, tagad šīs rekomendācijas ir iestrādāts arī jaunajā likumā. Valdībai tagad šis likums ir atbilstoši jāīsteno. Sasniegumi tiesiskuma jomā. Martā tika īstenots skrīninga process par 23. un 24. sarunu sadaļu ar Melnkalni un arī ar uh, Maķedoniju, un šis Uh, jautājums tagad tiks apspriests uh, parlamentā šonedēļ vai nākošu nedēļu. Tālāk uh, plašsaziņas līdzekļu brīva darbība. Tas ir svarīgs jautājums iestāšanās dialogā. Šonedēļ pieņēmts likums par to, ka vairs nav paredzēts krimināls sots par apmelošanu. Dažās mūsu pašu Eiropas Savienības dalībvalstīs eh, apmelošana ir krimināla noziegums joprojām, jo bet uh, valsts eh, žurnālistu asociācija ir paziņojusi, ka šis jaunais likums ir liels solis uz priekšu. Tāpat arī ECO pārstāvis ir apsveicis šā likuma pieņemšanu. Vēl viens saistīts jautājums attiecībā uz plašsaziņu līdzekļu brīvu darbību, ir uh, jautājums par uh, mediju interešu konfliktu, un arī šeit ir notikušas izmaiņas attiecībā uz īpašnieku interešu konfliktu, un šīs normas ir padarītas stingrākas likumā. Nākošais jautājums - tirgus ekonomikas stiprināšana valdības kopjai ir uzskata, ka ir uh, izveidot funkcionējošu tirgus ekonomika un ir uh, dialogu ietvaros arī notikušas sarunas starp komisijas pārstāvjiem un valdību. Uh, tiks risināti galvenie izaicinājumi, galvenais, galvenā problēma joprojām ir uh, darba tirgus situācija valstī pēdējā jā, raundā augstā līmeņa dialogā septembrī uh, tika runāts arī par labu kaimiņu attiecību veidošanu ar uh, kaimiņu valstīm, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Tagad par to, kas pēdējo mēnešu laikā ir sasniegts. Jāsaka, daudz kas ir izdarīts. Kad komisija uzsāka šo dialogu, bija ļoti svarīgi principi - demokrātija un visu pušu iesaistīšana. Un šie principi ir īstenoti, tika izveidotas darba grupas, iesaistot pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas pārstāvis, kad tika apspriesti grozījumi likumos. Uh, ir izpildīti 70% pilnīgi vai daļai no no ieteikumiem. Protams, viss vēl nav izdarīts, bet šis augstā līmeņa dialogs joprojām turpinās. Un komisija ir nākos klajā ar ierosinājumu uzsākt iestāšanās sarunas ar šo valsti. Un tas ir pateicoties augstā līmeņa dialogam par politiskām attīstību šai valstī. 2011. un 2012. gadā ir notikuši vairāki incidenti, tīpaši uh, sporta pasākumos, ko varētu raksturot kā starp etniskus konfliktus. Un pavisam nesen Kostivārā uh, kāds policists uh, Uh, kas ir maķedoniešu tautības pārstāvis, bet viņš nebija, uh, nepildīja pienākums uh, šajā laikā, sastrīdējās ar kaimiņiem par auto novietošanas tiesībām un beigās viņš nošāva divus cilvēkus, un tas viss guva politisku pieskaņu. Aprīlī notika eskalācija, kad Skopjes uh, Uh, dienvidos uh, tika nošauti vairāki cilvēki un uh, aizdomās turētie ir ap, aizturēti un iekšlietu ministrs paziņoja, ka aizdomās turētie esot reliģiskie ekstrēmisti. Līdz ar to ir spriedze ar etnisko albāņu kopienu un ir notikuši protesti uh, plaši protesti ielās. Musulmaņu uh, mazākums uh, un arī albāņu kopienas pārstāvi uzskata, apgalvo, ka šis incidents uh, ir ticis inscenēts. Pirms Milkovči incidenta valdības uh, pārstāvi vienmēr varēja vienoties ar kopīgu vestījumu iedzīvotājiem, bet pēc šī incidenta vairs šāds vienprātības nav. Arī mēs, Eiropas Savienības pārstāvi, esam nākuši klajā ar paziņojumiem, esam runājuši ar līderiem, mēs koordinējam mūsu paziņojums drošības jautājumā ar ASV, NATO, ECO un, protams, mēs uh, iestājāmies par pulcēšanās brīvības respektēšanu, bet ir jāizvairās no eskalācijas. Visiem ir jārīkojas atbildīgi un mierīgi. Tagad sešajām personām ir izvirzītas apsūdzības terorismā, ir jānodrošina, lai tiesas process notiktu taisnīgi, uh, lai uh, varētu uh, nodrošināt politiskās situācijas turpmāk attīstību uh, valstī. Un mēs arī sadarbojamies uh, ar ECO situācijas uzraudzībā pēc Milkovči notikumiem un pēc NATO samita uh, samazinājies ir atbalsts uh, uh, mm, Albāņu kopienas līderiem. Uh, aizsardzības ministrs, kurš pārstāv etnisko Albāņu koalīcijas partneru, nolika ziedus uh, no kapsētā un uh, to uh, citas iedzīvotāju grupas uzskatīja par uh, provokāciju un izteica protestu parlamentā. Tagad ir izstrādāts jauns likumprojekts, kas paredz lielāku atbalstu tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem, bet Albāņas koalīciju partneriem uh, šis uh, likums uh, nešķiet atbilstoši, viņi vēlas panākt tajā grozījumus un uh, Eh, ja šis likums tiks pieņemts parlamentā, tad etniski albāņi varētu izstāties no valdības koalīcijas. Un tad varētu rasties valdības krīze un notikt priekštermiņa vēlēšanas. Eiropas Savienība aicina visus partnerus eh, valdībā rīkoties atbildīgi un eh, saglabāt mieru. Šīm uh, likumam ir iesniegti vismaz 500 grozījumu, līdz ar to šā, šā likuma izskatīšana varētu arī ievilkties. Tagad eh, runājot par starptautiskajām attiecībām, ir spērti virkne soļu. Eh, šeit eh, mēs vienmēr sarunās ar Skopjas valdību uzstājam uz labām kaimiņu attiecībām. Uh, par šo principu ievērošanu. 5. novembrī ārlietu ministrs Popovskis ir nosūtījis vēstuli savam grieķu kolēģim, atbildot uz sapratnes memoranda projektu, ko bija saņēmis no Grieķijas ārlietu ministra. Un 21 uh, oktobrī Papauska kungs ir nosūtījis arī vēstuli savam bulgāru kolēģim. 26. 27. oktobrī Serbijas prezidents apmeklēja valsti, lai pieminētu Kumānovas uh, kaujas simto gads kārtu. Uh, šī gadskārta ir ļoti strīdīga, jo un prezidents nepiedalījās pat šajā ceremonijā, tomēr nelika netika likti šķēršļi ceremonijas noritē. Un premjerministrs uh, ir apsolījies doties arī uz Tirānu, lai uh, piedalītos piemiņas ceremonijā. Šai valstī premjerministrs arī prot albāņu valodu. Tas ir uh, interesants fakts. Protams, valstī pastāv spriedze, uh, tomēr valdība spēja tikt pāri šai spriedzei un valdība ir stabila. Valdība cenšas risināt problēmas un virzīties uz priekšu. Un noslēgumā gribētu pievērsties izaicinājumiem. Patiesībā izaicinājumu šai valstī ir daudz. Mums ir jādomā, kā pārvarēt šos izaicinājumus valstī, uh, kura uh, eh, ir uz Eiropas Savienības uh, dalības sliekšņa. Uh, es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un uh, ar interesi ieklausīšos jūsu ierosinājumos. Uh, Es jau pieminēju šo tiesas procesu, kas uh, tiek uzsākts. Tas ir ļoti strīdīgs process no etniskā viedokļa, un tādēļ ir rūpīgi jāraugās, lai viss notiktu godīgi un taisnīgi, un arī ECO piedalās šajā uzraudzības procesā. Pašvaldību vēlēšanas ir paredzētas nākamā gada martā. Protams, galvenais akcents būs likts uz uh, vietējo pašvaldību problēmām, bet arī šeit varētu parādīties etniskie jautājumi šajā vēlēšanu kampaņā, tādēļ jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu starptautisko standārtu ievērošanu vēlēšanu norise, un nesen pieņemtais vēlēšanu kodeks ir ļoti liederīgs šai ziņā, un tas ir pilnībā jāīsteno. Trešais uh, jautājums ir Ohrid pamata nolīguma īstenošana un tas ir pamats stabilitātes nodrošināšanai valstī. Valdībai ir jārod kompromiss, jāizvērtē, kāda ir bijusi sadarbība ar etniskajiem albāņiem un slāvu maķedoniešiem šajā valstī. Nākošais uh, izaicinājums ir jāsaglabā e re reformu temps šai valstī. Uh, un esmu pārliecināts, ka Uh, valdība turpinās īstenot Eiropas Savienības dalības darba kārtību. Šis reformu process iet roku rokā ar nosacījumu veidošanu ārvalstu tiešo investīciju piesaistē, kas ir ļoti nepieciešama šai valstī. Un pēdējais, piektais izaicinājums ir Eiropas perspektīvas saglabāšana šai valstī. Visās kopienās valda vienprātība par to, ka ir nepieciešams iestāties Eiropas Savienībā un NATO un Ohrid pamat nolīgums Eh, ir pamats tam, kā visas etniskās kopienas kopīgiem spēkiem veidos valsts nākotni. Paldies! Paldies, vēstnieka kungs, par jūsu visaptvarošo un detalizēto un arī ļoti konkrēto prezentāciju. Mēs uzzinājām tātad par visiem svarīgiem jautājumiem par politisko situāciju bijusajā Dievidslāvijas republikā Maķedonijā, jeb Fairam, un tagad vārds Vigiņin kungam. Uh, kurš uh, uzstāsies Eiropas parlamenta referenta vārdā, uh, Ričarda Hāvaita vārdā. Viņš personīgi bija šīs sanāksmes iniciators, bet viņš nevar šodien ieraksties, jo viņš ir komandējumā Sierra Leonē. Lūdzu, Vigiņin kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Sārab kungs, ka esat ieradies. Tas nenozīmē, ka Hauvita kungs gribēja aizbēgt no šīm debatēm Tā vienkārši gadās. Viņš ir eh, galvenais vēlēšana novērotājs eh, vēlēšanās tur no Eiropas parlamenta. Havet kunga vārdā gribētu teikt, ka viņš ļoti nopietni uztver savus pienākumus. Viņš ir četras reizes jau pabijis eh, Fairam. Pagājušais tas bija pagājušajā nedēļā. Viņš tikās ar premjerministru, ministriem, opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, arī ar Oropu kungu. Un viena lieta, ko viņš gribētu nodot, eh, ir tas, ka mums ir eh, jāmeklē tālāki veidi, kā Eiropas Savienība varētu mēģināt atbalstīt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, un tas ir viens no vājajiem punktiem eh, Fairam. Nu, Pēc, otrs jautājums, ko viņš gribēja nodot, ir parlamenta un savā vārdā viņš uh, atbalsta uh, Orovkungu un uh, parlamentu pozīcija ir uh, arī tāda, ka būtu jāsāk iestāšanās sarunas ar Fairam. Mēs uzskatām, ka šādas iestāšanās sarunas uh, motivēs valsti turpināt reformas un risināt vēl neatrisinātās programmas, problēmas. Viņš ir arī uh, ļoti optimistisks par augstā līmeņa dialogu, kas veicina reformu procesu valstī un ir jau panācis zināms rezultātus. Bet būtu jāpiezīmē, ka šis augsta līmeņa pirms iestāšanās dialogs ir laba sagatavošanās iestāšanās sarunām, bet to nevajadzētu skatīt kā aizstājēju iestāšanās sarunām. Tāpēc ir ļoti svarīgi Uh, pielikt visus pūliņus, lai pēc iespējas drīzāk varētu sākt iestāšanās sarunas. Runājot par attiecībām starp Atēnām un Skopji, Havitkungs cer, ka varēs tikt uh, rasts risinājums. Šoreiz komisija ir piedāvājusi sākt iestāšanās sarunas pirms nosaukuma. Jautājums ir atrisināts un varētu šīs sarunas risināt uh, sarunu sākuma fāzē. Un abas puses nesen uh, norādīja, ka varētu parakstīt saprašanās memorandu par uh, labām kaimiņattiecībām, un tas būtu labs uh, solis, un Hovitkungs atbalsta. Няколко думи в качеството ми на евродепутат от България, за да не взимам втори път думата. Es gribētu pa, pāris vārdus pateikt bulgāru valodā kā Eiropas parlamenta deputāts lai nebūtu vēlreiz jāprasa vārds Bulgārijas un bijušās Dienaslāvijas republikas Maķedonijas uh, attiecības uh, ir bijušas sarežģītas, dažkārt no ārpuses tas tā tik labi nav saprotams. Katrā ziņā ir tāda konstruktīva uh, pieeja vienmēr bijusi. Uh, ko Bulgārijā ne visi atbalsta. Pēdējos gados eh, ir parādījušās eh, daudzas problēmas, un tās ir liktas uz galda un atrisināts konsultāciju ceļā, bet ir arī virkne vēl neatrisinātu problēmu un neskaidru jautājumu, kas ir saistīti ar pagātni, uh, un ar to, kā to atspoguļo plašsaziņas līdzekļi. Šie jautājumi joprojām nav atrisināti un rada problēmas. Etnisko bulgāru tiesības uh, bijušajā Dienaslavijas republikā Maķedonijā ir uh, ļoti svarīga problēma. Ir daudzi, kas pieder šai uh, mazākumtautībai um, vairam un kas uh, regulāri ziņo par spiedienu, kas uz viņiem tiek izdarīts. Un šī problēma arī būtu jāatrisina. Pastāv arī iespēja, ka pēc visiem šiem atgadījumiem uh, Bulgārija varētu bloķēt sarunu procesu Un varbūt ne tā, nevis Grieķija būs tā, kas to bloķēs, bet Bulgārija, kā, kāds daudziem varētu būt pārsteigums. Vēstnieka kungs, varbūt jūs varētu iestāties par to, lai abas valdības beidzot apsēstos pie sarunu galda, lai tās, tātad šīs abas puses konstruktīva, dialoga ietveros eh, pārvarētu pastāvošās problēmas un lai to varētu izdarīt vēl līdz sarunu sākšanai ar Fairam. Manuprāt, tas būs labs sākums un tas varētu būt labs priekšnacījums uh, eh, tam, lai nebūtu bulgāru veto decembrī. Paldies! Thank you, Mr. V. Paldies, Vigiņin kungs! Tagad vārds Prēdes kungam. Tā, mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Priekšsēdētāj kungs. Es labprāt gribētu pateikties Aivārov kungam par viņa vārdiem un gribu teikt arī to, ka mēs saskaramies ar situāciju, kas ir uh, kas varētu kļūt ļoti sarežģīta. Jūs zinat, ka jau ceturto gadu pēc kārtas Eiropas komisija iesaka ievadīt uh, iestājas sarunas, bet uh, risks pastāv aizvien vēl, ka uh, arī šajā gadā nekas nenotiek. Protams, ka bija mm, progress vai kā to uh, sauc pozitīva attīstība attiecībā uz uh, um, dokumentu parakstīšanu starp uh, Grieķiju un uh, BDR Maķedoniju, proti um, izpratnes sapratnes moratorija, bet pastāv spriedzi. Šoreiz tā ir spriedzi starp Bulgāriju un uh, BDR Maķedoniju. Un šādā izpratnē es domāju, ka uh, Eiropas parlamenta vēstījumam jābūt ļoti skaidram. Un proti tādai, mēs vēlamies, lai uh, iestājas sarunas uh, tiktu sāktas ar šo valsti. Es pilnīgi uh, piekrītu komisāra Fūles nostājušai jautājumam. Uh, bet ar Maķedoniju jau ilgāku laiku klauvē pie stūrviem mums jāpārtrauc šī izolēšana jo tas uh, nepalīdz atrisināt spriedzi, gluži otrādi, tas uh, vēl tikai vairāk kurina spriedzi, un es domāju, ka tā spriedzi, kādu mēs esam redzējuši, tā arī vēl varētu paplašīties, paplašināties, un tas skar ne tikai Grieķiju un uh, BDR Maķedoniju. Un uh, pēc šiem piezīmēm vēlos uzdot konkrētu jautājumu vēstniekungam. Jūs runājat par vēlēšanām, kādas, no, kuras notiks nākošā gada pavasarī. Avīzēs esmu lasījis, ka vēlēšana uh, tiesības uh, tiek uh, diskutētas, tās ir tiesības nodot balsas, un ir uh, vairāki desmiti tūkstoši pilsoņi, kas nedrīkst balsot, jo viņiem nav dokumentu, viņiem nav biometrisku uh, identitātes dokumentu. Un es domāju, ka tas ir tāds ļoti delikāts jautājums un problēma. Tie paziņojumi, kādi ir uh, publiski sniegti, norāda nu, uz to, ka tas nav vēl iespējams šādus uh, dokumentus uh, izsniegt un ka ar uh, tagad uh, izsniegtiem dokumentiem viņi nevar balsot. Situācija ir sažģīta, runiet par daudziem pilsoņiem, un taču nu nevar būt tā, ka mēs ignorējam pilsoņu gribu un viņu gribu uh, balsot, nu tam taču būtu jābūt normālam. Nu, manuprāt, situācija nav īsti izsvērta. Tādēļ gribētu zināt, ko jūs, vēstniekungs, par to domājat. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies, Prēdas kungs. Tagad vārds Станимир Милчевам. Луцо. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко съвсем кратки. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu izteikt pāris īsas piezīmes, un, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Nu, pirmkārt, tā spriedze starp Bulgāriju un Maķedoniju. Tas nav nekas jauns. Kolēģis, kas uzstājās pirms manis, jau norādīja uz uh, to, ka jau ir bijusi šāda uh, spriedze. Jau 20 gadus uh, tāda pastāv, un šo uh, 20 gadu laikā Bulgārija vienmēr uh, atturējās, atbalstīja Un mēs uh, vienmēr atbalstījām uh, šīs uh, BDR e Maķedonijas intereses. Bet tas bija tā kā tests, un šo testu mm, BDR e Maķedonija neizturēja. Aizvien tiek runāts par to, ka labās kaimiņa attiecības uztver ļoti nopietni. Man ir ļoti žēl, es nepiekrītu tam. Tieši pirms pāris dienām nu, bija kopīgs paziņojums, ko parakstīja Grieķijas, Bulgārijas un Rumānijas ārlietu ministri. Šajā paziņojumā runa iet par to, ka visi Maķedonijas kaimiņi ir norūpējušies par jauno BDR Maķedonijas politiku, un es domāju, ka šī tendence turpinās. Mans kolēģis jau runāja par to. Uh, Bulgārs Maķedonijā apspiež, visi citi ir uh, vienlīdzīgi. Albānieši, Romi un uh, citi, uh, tiem tiek dotas tiesības un Bulgāriem ne. Un kādēļ? Tādēļ, ka Bet ar Maķedoniju ir identitātes problēma, jo iestādes gadu desmitiem ilgi ir īstenojušas, nu, būtībā tādu uh, debulgarizācijas uh, politiku. Un tagad uh, mēs uh, redzam gluži uh, pret, pretēji, nu, tādu rebulgarizācijas uh, procesu. Es uh, negribu stāstīt tikai uh, par negatīvām tendencēm, nē, tas tā nav. Es vienkārši uzsveru to tādēļ, ka Vēlos, lai tie, kas ir pie valdības Maķedonijā, darītu visu to, kas ir viņu spēkos, lai arī uh, konstitūcija tiktu atjaunota, jo etniskās tiesības un etniskais miers ir ļoti nozīmīgs. Un, uh, bet ar Maķedoniju būtu jābūt kā Maķedonijas, uh, respektīvi tur dzīvojošo valstī, un ja to nevēlas, tad uh, visām etniskajām grupām, kas uh, tur dzīvo, jāuzskaita uh, konstitūcijā. Visādi citādi šī uh, konstitūcija ir diskriminējoša. Es nedomāju, ka Bulgārija varētu uh, izteikt veto. Grieķija, Rumānija un Bulgārija ir ļoti nopietni norūpējušās par uh, to, ka politiskā elite BRD Maķedonijā pēdējā laikā īsteno ļoti uh, tādu neracionālu, nesaprātīgu politiku. Kas būtu labāk? Iestājas uh, procesu aizsākt vai arī sākumā pārvarēt tās problēmas, par kurām mēs runājam šodien, un tikai pēc tam sākt uh, iestājas procesu, sākt iestājas sarunas. Visādi citādi šīs uh, problēmas visu laiku apgrūtinās iestājas procesu. Un tas ir tas, ko ir praktiski jā, uh, radījusi BD Maķedonijas valdība. Čau. Liesīča kungam vairāk neviens nav lūdzis vārdu, līdz ar to es lūkšu vēstnieku Oravu komentēt jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji! Bija trīs komentāri, kas uh, īsti nebija jautājumi. Pirmkārt, pilsoniskā sabiedrības situāciju valstī. Jā, darāmā ir daudz, lai virzītos uz priekšu. Tāpat laikā augstā līmeņa iestājas dialogs ir palīdzējis tuvināt pilsonisko sabiedrību un valdību. Pilsoņi ir vairāk iesaistīti noritušajās diskusijās, un tas ir solis uz priekšu. Uh, bet uh, delegācijas kopija un Eiropas komisija uzmanīgi raudzīsies uz to, lai pilsoniskai sabiedrībai būtu vairāk tiesību un iespēju. Nākošais jautājums ir vēlēšana likums un biomā, biometriskās pases. Līdz šim valstī ir bijuši tādu vēlēš, vēlētāju saraksti, kurā ir vairāk uh, iekļauts vēlētāji nekā reāli tādu ir. Līdz ar to uh, mūsu darba kārtībā ļoti svarīgs jautājums ir vēlētāju sarakstu pārskatīšana. Tomēr uh, vēlēšana tiesības noteikti ir jārespektē, jāgarantē, un mēs sekosim, lai tas tā arī notiktu. Tālāk labas kaimiņa attiecības ar Bulgāriju. Jums ir taisnība. Daudz laika jau ir pazaudēts, ir daudz uh, sarežģījumu, daudz problēmu, bet tās ir jārisina. Un tieši tādēļ augstā līmeņa dialogā uh, komisija un uh, valsts valdība vienojās uh, risināt uh, šo uh, kaimiņā tiecību problēmu Un ministrs Popovs ir nosūtījis vēstuli saviem kolēģiem, ierosinot virkni pasākumu. Protams, ar to vēl nepietiek, bet tas jau ir solis pareizajā virzienā. Jūs minējāt arī to, ka šīs problēmas ir uzkrājušās 20 gadu laikā. Esmu tomēr pārliecinās, ka ja ir vēlēšanās, tad šīs problēmas var pārvarēt daudz īsākā laika posmā nekā 20 gados. Un šāda iespēja mums pastāv, jo Skopjas valdībai, manuprāt, ir vēlme šīs problēmas risināt. Paldies! Paldies, vēstnieka kungs! Noslēdzot šā darba kārtības punkta izskatīšanu, vēlos informēt deputātus, ka AFET notiks viedokļu apmaiņa ar Firom ārlietu ministru Popovski 27. novembrī, un tad mēs šīs debats varēsim arī turpināt. Liels paldies, vēstnieka kungs, vēlam jums panākumus jūsu ļoti atbildīgajā amatā. Paldies! Now we go to agenda item number. Kad pievēršamies sestajam darba kārtības punktam, migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija. Tūlīt došu vārdu mūsu referentam Prēdas kungam, kurš izteiks dažus ievadu komentārus. E vorba despre... Jā, priekšsēdētāj kungs. Runa ir par atzinumu. Un nodarbinātības komitejā tiek gatavots ziņojums, to sastāv Nadja Hirš no Aldis. Atzinuma nosaukums, par kur diskutējam, ir tāds nedaudz maldinošs jo tēma, uz kur mums ir jārēģē, ir daudz plašāks ne, nekā tikai ārējā dimensija ietekmē uz darba tirgu un sociālo nodrošinājumu attiecībā uz migrantu integrāciju. Un to pierāda tas, ka jau pirmais paragrāfs nozīmē nozīmīgi, kāds ir šim dialogam un darba ņēmēji, piemēram, mobilitātei. Runa uh, iet par austrumu partnerību un dienvidu partnerību uh, šai jautājumā. Komisija to atzīst. Kaimiņa attiecībām ir ļoti nozīmīga ietekme. Nolīgumam ir uh, un dokumentam ir ļoti nozīmīga ietekme, e, jo lielākā daļa migrantu tieši no šīs pasaules daļas ir nākušas, tādēļ nepiekrītu tiem grozījumiem, kas grib to svītrot no teksta. Otrajā paragrāfā punktā esmu akceptējis to, ka kopīga uh, darba kārtība attiecībā uz, parag, uz uh, mobilitāti tiek ieviesta. Tagad trešā rindkopa trešajā paragrāfā es iesaku to, lai asociācijas nolīgumos tiktu iekļauta standarta klauzula par sociālo drošību un tiktu izdiskutēts nolīgums par sociālo drošību ar tām valstīm, kurām nav asociācijas nolīguma ar ES. Bija eh, izstrādāts kompromiss par grozījumiem. Nikolai kundzes grozījumi, vai viņi ir šeit? Nē, nav. Arī Vēbers kundze, nē, un Žans Lobērs. Viņa grozījumi tika apvienoti. Vēl gribu izcelt uh, šī temata nozīmīgu un ieviesu vēl vienu nodaļu. Es jābūt vadošai, koordinējot sociālās drošības sistēmas un, ja, uh, un šo, par šo tematu jārunā pēc iespējas bieži, nu, piemēram, arī starptautiskās starpņēmē organizācijas kontekstā. Ceturtajā rindkopā mm, runāju par to, mm, ka migrācijas eh, kontekstā varētu veidoties labākas attiecības ar trešajām valstīm un tikt veicināti tiešie kontakti, lai būtu labāka izpratne starp valstīm. Vēbers konze ir iesniegusi grozījumu par šo jautājumu, piekrītu tam, bet nepiekrītu devītajam grozījumam, ko ir iesniedzis Palecka kungs. Man liekas, tas ir nedaudz problemātisks. Mums jākoncentrē mūsu uzmanību uz to, lai būtu profilaks darbs ar trešajām valstīm. Domāju, ka profilaks ir daudz efektīvāka nekā tas, ko, piemēram, Libe piedāvā, proti tāds tā kā apkarošanas pasākums. Jūs arī zinat, ka Libe gatavo um, atzinumu. Un, lai pasvītrotu šī temat nozīmīgumu, esmu iesniedzis vēl pāris grozījums par šīs uh, cirkulārās migrācijas elementa nozīmīgumu jo eh, tam tiešām ir liela nozīme eh, raugoties uz izcelsmes valsti. Tad arī vēl esmu piekto eh, paragrāfu ievies 12. 13 paragrāfs - labāka kontrola attiecībā uz ES un tās starptautiskām saistībām. Attiecībā uz patvērumu meklējumu pieprasījumiem. Tāpat arī vēl esmu prasījis labākus apmācības eh, personāla pārstāvju iesaisti un apmācību. Un noslēgumā gribu teikt eh, paldies kolēģiem par grozījumiem, kādus jūs, kurus jūs iesniedzāt. Un tā kā mums ir vēl tikai divas nedēļas laika līdz balsošanai AFET komitejā, tad es, protams, kā esmu atvērts visiem uh, iespējamiem dialogiem ar uh, kolēģiem, it īpaši uh, attiecībā uz pirmo rindkopu, jo man tiešām sākumā bija daudz ko par to teikt. Tieši diskusijas sākumā. Paldies! Uh, thank you very much, Mr. Vigeni. Paldies Vigēņin kungam, un tagad uh, dodu vārdu ēnu referentiem. Tā tad, eh, diemžēl, ēnu referentu nav zālē, līdz ar to mēs noslēdzam debatas par šo jautājumu un vārdu jums otrais nedošu. Ai, nē, es atvainojos, jūs sēdējāt pārāk tuvu, Gomešu kundz, jūs neieraudzīju. Paldies! Eh, vēlējos pateikties kolēģim Prēdām par sagatavoto ziņojumu. Es uh, Eh, šobrīd iepazīstos ar grozījumiem un eh, sniegšu savus komentārus par tiem grozījumiem, kas man eh, nevisai šķita atbalstām, ņemot vērā situāciju pat manā valstī. Justas Paleckis ir iesniedzis grozījumu Ā, nē, viņš ir atsaucis jau šo grozījumu, tad jau viss kārtībā, jo reāli situācija manā valstī ir tāda, ka nelegālie imigranti, kas strādā mūsu valstī, patiesībā maksā sociālās iemaksas. Citās valstīs varbūt tas ir citādāk, bet es gribēju norādīt, ka būtu stingrāki formulējumi jāiekļauj šai ziņojumā, un Prēdas kungs jau ierosina sadarbību īstenot ar uh, valstīm, no kuras, kurām nāk šie imigranti, izveidot atbilstoši sociālās apdrošināšanas sistēmas šīm valstīm, un tas ir ļoti uh, svarīgi tām valstīm, kam ir nepieciešami imigranti tādām valstīm kā Lībija, kas ir tranzīta valsts uh, imigrantiem ceļā uz Eiropu un ir jānodrošina atbalsts, uh, lai tiktu izveidots legāls status un imigrantu aizsardzība tiktu īstenota. Un ir arī jānodala imigranti no bēgļiem ir uh, stingrāki formulējumi jāiekļauj šai ziņojumā, runājot par to, ka jārosina sadarbība ar ANO bēgļu komisariātu, īstenojot ANO konvenciju par bēgļiem. Ir uh, ne tikai jārosina, bet jāpasludina tas par priekšnosacījumu, domājot ne tikai par mūsu tautu, bet arī par mūsu partneriem, un lai mūs vispār uztvertu nopietni šai gadījumā. Paldies, tātad man noslēguma vārdi bija nedaudz priekšlaicīgi, debatas attīstās, un es došu vārdu Monjas Teorkīs kundzei sociāla un demokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es kā ēnu referente pilnībā atbalstu sociālistu grupas koordinātoras teikto. Tagad uh, par tehniskiem jautājumiem šai ziņojumā. Pateicos Predeskungam, mūsu referentam, par ļoti, par ļoti konstruktīvo pieeju. Patiesībā, diemžēl, mans mikrofons pat nebija ieslēgts, kad es runāju, bet es vēlos pateikties referentam Danam Predam par ļoti konstruktīvo darbu. Uh, No komisijas paziņojuma mēs uzzinām divas lietas. Pirmkārt, Eiropas Savienība ir paredzējusi virkni iekšēju pasākumu, lai uzlabotu dalību valsts sadarbību ar trešajām valstīm sociālā nodrošinājuma jomā. Un otrkārt, mēs apsveicam komisijas paziņojumā teikto par standārtu Eh, klauzulas iekļaušanu par sociālo nodrošināšanu nolīgumos starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Ir svarīgi arī īstenot administratīvo uh, sadarbību. Eh, runājot par atzinuma projektu, mēs to atbalstam, balsosim par to un uh, par diviem uh, punktiem ir iesniegts daudz grozījumu. Mēs aicināsim uh, at, dalīt atsevišķu balsojumu uh, rīkot par pirmo un sesto uh, pantu. Uh, šeit ir princips vairāk par vairāk iestrādāts, bet tas nāks par sliktu tiem iedzīvotājiem, kas uh, Mm, jau dzīvo valstīs, kur uh, nevalda demokrātija. Un, uh, ja uh, šīs sarunas mm, neprogresē un nav iespējams izveidot dialogu, kas ļautu trešo valstu pilsoņiem gūt uh, līdzīgas tiesības kā Eiropas Savienības pilsoņiem Eiropas Savienībā, tad mēs uh, to nevaram atbalstīt. Mēs uzskatām, ka šiem iedzīvotājiem ir jābūt tādā pašā situācijā kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Tālāk par sesto pāntu prasīt, lai izcelsmes valstis atbalstītu potenciālos migrantus un prasīt no viņiem uh, dažādas informācijas sniegšanu, mēs uzskatām, ka tas ir ārpus konteksta un ka vispār mūsu pieeja ir naiva teikt, ka šīm trešajām valstīm ir jāsadarbojas ar Eiropas Savienības portālu. Uh, un jāveicina smadzeņu noplūdu no savām valstīm, mums šķiet absolūti nepieņemama. Tādēļ mēs esam pret šo sesto punktu, un visbeidzot mēs atbalstām pirmo grozījumu par to, eh, ka mēs uzskatām, ka tiešām ir jāmin Eiropas eh, Savienības eh, strateģiskā partnerības svarīgos sektoros, piemēram, ar Latīņu Ameriku. Mēs nevaram teikt, ka ka ir uh, prioritārie jautājumi ar vienām valstīm, bet ne ar citām uh, zonām. Mums nekādu prioritāšu nav. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs uzņemam uh, migrantus Eiropas Savienībā arī no citiem reģioniem, un mēs nevaram izcelt atsevišķus uh, reģionus, un tādēļ es domāju, ka mums nekādi konkrēti reģioni vispār nebūtu šeit jāpiemina. Paldies! Thank you very much, Mr. Pre Liels paldies. Um, Redz, kungs, vai jūs gribētu rēģēt? Um, um, În primul rând aș vrea să uh, salut. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu apsveikt to, ka Paļecka kungs ir atsaucis savu eh, grozījumu. Paldies viņam par to. Tagad par eh, to, ko teica Mones kundze un Gomešas kundze. Paldies viņām par to, ko viņas teica. Bet eh, tā kā es jau apmēram zināju, ko Mones kundze teiks, tad man šķiet, ka Turpmākajās dienās līdz balsojumam, kad notiks balsojums par šo atzinumu, mums vajadzētu um, rast risinājumu attiecībā uz pirmo pāntu. Protams, ņemot vērā arī Vēbers kundzes grozījumu un to, ko teica Monis skundze. Es domāju, ka līdz eh, tam mēs varēsim rast kopīgu nostāju. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Un līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Debats ir noslēgts. Un tagad pārējām pie Vigenīna kunga sniegtās informācija, kas vadīja AFET un SEDE komiteju delegācijas vidīt Serbijā un Kosovā. Vispirms delegācija ieradās Belgradā, kur viņi tikās ar uh, iestādēm, ar pilsoniskās sabiedrības un starptautiskos uh, organizāciju pārstāvjiem. Tad devās uz Prištinu, atkal tikās ar uh, vietējiem cilvēkiem. Un uh, šis, uh, šī komandija mērķis uh, pēc paplašanāšanās ziņojuma bija novērtēt, kāda ir attīstība uz vietas, jo īpaši attiecībā uz dialogu starp Belgradu un Prištinu. Tā kā attiecību normalizācija ir izšķirīgs valīgs solis integrācijas procesā abām valstīm. Bija runa arī par vietējiem jautājumiem, tiek gatavoti atsevišķi ziņojumi, un šonadēļ attiecīgie referenti tos ir iesnieguši, un tie tiks apspriest AFET komitejā decembrī. Vigiņina kungs, lūdzu jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī par jūsu personīgo ieguldījumu šī apmeklējuma sagatavošanā. Mēs tikāmies ar jums, pirms delegācija devās uz Serbiju un Kosovu. Uh, jo tikai dažas nedēļas iepriekš uh, bija uh, Serbijā un Kosovā attiecīgā uh, Rietubalkāna delegācijas vizīte. Manuprāt, šis apmeklējums bija ļoti labs, jo tas bija tieši pirms komisijas progresa ziņojuma, bet arī apmēram simts dienas pēc jaunās valdības darbību uzsāk, dar, uzsāk darbu. Un uh, tikai pēc tam, pāris stundas pēc tam, kad Klintona uh, un Eštone, uh, tātad pirms viņas ieradās Belgradā un Prištinā, mēs tātad ieradāmies, pārbaudījām, vai viss ir kārtībā un nodrošinājām to, lai tie vēstījumi, ko sniedzam mūsu partneriem, būtu apmēram vienā virzienā. Es neiedziļināšos detaļās, jo rakstiskais ziņojums tiek gatavots un uh, Tur jūs arī atradīsiet visas šīs detaļas. Vienkārši gribēju pateikt, ka tā, tas bija ļoti labi sagatavots apmeklējums. Mēs tikāmies ar visiem vajadzīgiem cilvēkiem Serbijā un Kosovā, izņemot Nikoliču kungu, kurš bija ārzemēs un nevarējām ar viņu tikties. Vispārīgais iespējas no mūsu apmeklējuma Serbijā ir tāds, ka šī valdība, neskatoties uh, uz uh, mūsu satraukumu par to, ka tā tika izveidota pirms simts dienām, šī valdība patiesi ir gatava strādāt, tā nopietni uztver savas saistības, un tas, ka viņi turpināja augstā politiskā līmeņa dialogu uh, starp Serbiju un Kosovu, arī pierāda, ka viņi to uztver nopietni, un viņi pildīs savas saistības. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, viņiem ir uh, vieglāk tagad, jo galvenā opozīcijas parlamenta partija ir eh, proeiropeiska partija, kas nekavēs viņiem pildīt uh, Eiropas Savienības prasības uh, un turpinās dialogu, turpināšanu starp Serbiju un Kosovu. Izskatās, ka integrācija Eiropas Savienībā uh, ir un paliek šīs valdības augstākā prioritāte. To apstiprināja abu lielāko, bet patiesībā arī trīs lielāko partiju uh, pārstāvji, uh, gan premjers, gan abi premjera vietnieki. Viens ir atbildīgs arī par Eiropas integrāciju, to apstiprināja. Un um, viņiem ir nepieciešamā infrastruktūra, tika identificēti daži trūkumi mūsu tikšanās reizē, attiecībā uz uh, to, cik jaunie administrācijas locekļi ir sagatavoti šim procesam. Un tas ir izskaidrojums ar to, ka galvenā partija koalīcijā ilgu laiku nebija bijusi pie varas, un jauniem cilvēkiem vajadzēja zinām laiku, lai pierast pie savām jaunajām saistībām, pie jaunās lomas. Tas pat attiecas uz opozīciju. Uh, Vairāk kā trīs mēnešus saskaņā ar to informāciju, kur mēs saņēmām, viņi bija diezgan klusi un mierīgi, risināja savas iekšējās problēmas, un eh, šķiet, ka tagad ir pienācis laiks, kad šīs problēmas ir atrisinātas, un šī mēneša beigās demokrātiskajai partijai iespējams būs jauns vadītājs, un tā sāks savu darbu a, eh, pilnā apmērā kā konstruktīva Serbijas opozīcija. Viena no tikšanās reizēm, ko gribētu uzsvērt, ir, protams, um, tikšanās ar vadošās uh, partijas vadītāju Vučečkungu, kas ir premjerministra vietnieks. Viņš radīja nopietnu politiķu iespaidu, viņš uh, ļoti lielu uzsvaru liek uz uh, saistību izpildi un netik daudz domā par sabiedriskajām attiecībām un uh, parādīšanos presē. Un tāpēc eh, mūsu ielūgums apmeklēt Eiropas parlamentu un eh, parādīt, eh, paust savas idejas un apņēmību, viņš tātad pieņem šo ielūgumu, bet viņš teica, ka viņš negrib ierasties uz Briseli, vienkārši lai atbraukt uz Briseli, viņš grib kaut ko izdarīt un tad ziņot mums par saviem sasniegumiem. Uh, vēl viena svarīga tikšanās, kas eh, varētu būt svarīga mūsu deputātiem, bija tikšanās ar atradīšu šo uzvārdu, jo esmu to piemirsis. Ah, jā, bet mis... Jā, Vukčeviču kungs, kurš ir kara nozieguma prokurors Un tikšanās reizē ar viņu viņš uzsvēra, uh, ko ir sasniedzis viņa birojas, un ar viņu mēs diskutējām arī par konkrētiem jautājumiem, proti liecinieku aizsardzību un arī orgānu tirzniecību, nelegālo tirzniecību. Šī sarežģīta situācija prasa, lai uh, dažādas problēmas tiktu risināts. Ir arī daudz uh, bezvēsts pazudušo. Uh, un par to mēs runājām. Viņa birojas tika izveidots pirms desmit gadiem, un viņš teica, ka sākumā viņš negaidīja, ka būs tik daudz darba šim birojam. Viņš cerēja, ka viņš daudz drīzāk varēs eh, visu izdarīt un eh, atrisināt, bet joprojām ir ļoti daudz lietu, kas ir jāizmeklē, un daudz cilvēkus ir jānotiesā. Uh, bet darbs turpinās, un uh, viņš tiešām ir apņēmies veiksmīgi pabeigt savu darbu. Protams, viņš nevarēja mums sniegt nekādas aplēses par to, cik vēl ilgi šīm birojiem vajadzētu darboties. Kas attiecas uz um, valdības stabilitāti, tad uh, šķiet, ka jā, jautājums ir par to, kādas ir darba attiecības starp uh, galveno partiju vadītājiem. Šķiet, ka tās ir tīri labi, labas un uh, tā kā galvenajos mērķos viņi, viņiem ir vienprātība, tad uh, koalīcija nav riskantā situācijā. Protams, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, neiedziļinos visās detaļās. Tagad gribētu pāriet uh, pie nākamā tikšanās uh, vietas. Tas bija Gate One, Kosovas ziemeļos. Tur mūs informēja Euleks misijas pārstāvji. Un tad mēs uz īsu brīdi piestājām Kafor uh, mītnē. Mēs diskutējām par viņu lomu un par izaicinājumiem, neiedzināšos detaļās, bet gribu tikai pateikt, ka tikāmies Prištinā vēlāk ar uh, misijas, uh, Euleks misijas vadītāja vietnieka Endijs Pāk, un uh, viņš norādīja, ka labāks risinājums varētu varbūt būt stiprināt Euleks lomu un ka Euleks varētu arī pārņemt kāforu atbildības jomas nākotnē. Un tas šo struktūru varētu, darba struktūru varētu atvieglot, jo finansējums nāk no viena avota, bet um, neizskatās, ka šis jautājums varētu tikt atrisināts drīzumā. Tātad viņi negaida to, bet tas bija tāds ieteikums. Svarīgāk ir tas, ka Kosova un Kosovas iestādes um, ļoti pozitīvi vērtē uh, komisijas īstenojumības pētījumu par to, ka viņiem tagad ir tiešām uh, visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai sāktu darbu pie vīzu atvieglojuma režīma. Un tas šķiet uh, kaut kas tāds, kas viņiem tiešām ir svarīgs, un viņi grib tur sasniegt rezultātus. Citējot Eiropas integrācijas ministru, uh, ministri varu teikt, ka mēs saprotam, ka aizvien sarežģītāk uh, tas uh, kļūst, uh, jo cits valsts arī gatavojas vīzu atvieglojumu režīmam šajā reģionā. Un tagad ir vairāk kā simts indikātori, bet mēs esam gatavi to panākt, un viņi to uztver kā tādu kā uh, uh, fiziskās sagatavotības programmu. Diezgan optimistisks uh, viedoklis uh, ir par Serbijas iestāžu pieeju. Uh, Tačī kungs uh, mūs brīdināja, ka nevajadzētu būt pārāk optimistiskiem, jo tā nav pirmā reize, kad uh, Serbijas valdības dod solījums, uzņem saistības uh, bet eh, nepild šīs saistības un solījumus, bet un tomēr eh, dialogs sākas, un tas ir iedrošinoši. Viens atsevišķi jautājums, ko gribētu minēt, ir tas, ka serbu, kas dzīvo Kosovā, gan ziemeļos, gan dienvidos, iesaiste uh, ir ļoti svarīgs elements, uh, uzlabojot attiecības ar Kosovu un Serbiju. Mēs uh, tikāmies ar premjerministra vietnieku Kosovas valdībā, kurš ir etniskais serbs, un uh, viņš skaidroja, kādu progresu viņi ir panākuši, un tagad viņi piedāvā mazākumtautību kvotas palielināšanu parlamentā. Uh, par diviem deputātiem, un uh, tie, ar kuriem tikāmies uh, Serbijā, Vučičkungs, uh, viņš teica, ka tātad Kosovas uh, premjerministrs vietnieks, kas ir serbu izcelsmes, uh, teica, ka viņi ir gatavi diskutēt par jautājumiem, kā serbi varētu aktīvāk piedalīties politiskajā un sociālā dzīvē Kosovā. Kosovas ziemeļi joprojām ir problemātisks reģions. Uh, bet uh, izskatās, ka modelis, kā uh, Kosovas dienvidos serbi ir iesaistīti, varētu tikt izmantots arī ziemeļos. Tā ir ļoti pozitīva attiet, attīstība, un to vajadzētu izmantot arī uh, Ziemeļkosovā. Tas izskatās tāds kā dabīgs veids, kā šo problēmu atrisināt. Un tomēr šis jautājums vēl ir uh, sarežģīts, jo ir paralēlās struktūras, uh, Un Kosovas ministri, kā mums teica, nevar doties nemaz uz Kosovas ziemeļiem, pat ja viņi gribētu runāt tur ar cilvēkiem. Un, protams, Kosovas ziemeļa daļa joprojām ir sāpīgs punkts, kam jāpievērš pietiekam uzmanība un jāatbalsta visi pūliņi veicināt uh, uzticību no abām pusēm, un, kā jau teicu, attīstīt, um, izveidot tādas attiecības un tādu dialogu, kas uh, Ziemeļu Kosovu padarītu par uh, um, sociālās, politiskās un ekonomiskās dzīves neatņemam sastāvdaļu Kosovā. Varbūt ar to vajadzētu arī noslēgt šo manu uzstāšanos, un, uh, kā jau teicu, šis apmeklējums bija īstajā laikā, un uh, Mums bija ļoti pozitīvs vērtējums par to, kas notiek. Bet te pašā laikā mēs sūtījām arī ļoti skaidrus, svarīgus vēstījumus mūsu partneriem, uzsverot, ka tagad ceļš uz Eiropas integrāciju ir atvērts, jo īpaši Serbijai, bet lielā mērā arī Kosovai. Mēs strādājam pie stabilizācijas un asociācijas nolīguma. Uh, darbs pie tā sākas, un uh, tagad uh, viss, kas notiek, ir Kosovas un Serbijas iestāžu rokās. Viņu ziņā ir strādāt ātrāk, uh, labāk un balstīties uz pēdējos mēnešos sasniegto. Paldies, liels paldies, Viganīna kungs, un tagad došu vārdu kolēģiem, kuri arī bija šīs delegācijas biedri, vispirms Dafa kungs sēde vārdā. Uh, chairman, priekšsādātāji. Paldies! Un es gribētu pateikties Vieganien kungam par to, ka viņš vadīja šo delegāciju. Kā jau viņš teica, delegācijas apmeklējums noritēja ļoti labi, mūsu uzņēma ļoti labi. Ārējās darbības dienesta darbinieki un arī vēstnieki gan Belgradā, gan Prištinā Es atgriezos ar sajūtu, ka Belgradā, Serbijā neviens tagad eh, nerunā par Eiropas Savienību. Ir tāds kā klusums par Eiropu, kas varētu būt potenciāli bīstams, eh, tāds kā vakums, kas kādam kādreiz būs jāaizpilda. Jā. Eh, Serbijas eh, politika eh, izlēmīgāk ies pa Eiropas ceļu. Bet es piekrītu Vīganīna kungam, ka jaunā Serbijas valdība paradoxālā veidā ir spējīgāka panākt progresu Kosovas jautājumā nekā viņa priekšgājēji. tā ir spēcīgākā pozīcijā vietējā kontekstā, jo viņi iziet no nacionālistu pozīcijām. Viņiem ir tāda ļoti izteikti nacionalistiska nokrāsa, un um, viņi piekāpjās uh, varbūt vairākos jautājumos, uh, atšķirībā no Tadiča kunga, uh, un kurš nevarēja to izdarīt. Piemēram, par eh, šo pārvaldības jautājumu, kas varbūt ir teorētiski ļoti labs, bet praktiski būs grūti īstenojams. Es nedomāju, ka vajadzētu pa, par zemu novērtēt eh, to, kādas problēmas eh, robeža vēl var radīt. Trīs Kosovas policisti bija ar. Tātad katru dienu ir uh, ar lidmašīnām vai helikopteriem jānogādā uz robežu, jo viņi nevar uh, doties pa savu zemi cauri Ziemeļu Kosovai uz šo robežu punktu. Eleks uh, ir vājināts un arī turpināsies šis process, um, un līdz ar to to tagad aizsargā KFOR, un tas ir dārgāk visiem iesaistītajiem. Un uh, revīzijas palātas uh, ziņojums par Euleks arī uh, šeit rada satraukumu un jaunus jautājumus šeit Eiropas parlamentā. Tas rada bažas. Uh, bet man bija sajūta, ka Euleks uh, atmosfēra un uh, tās mērķiecīgums, uh, kas kādreiz bija, tagad ir apdraudēts. Labā ziņa savā ziņā ir tas, ka vairs nav uh, iespēja, ka Sērbija, Serbi un Kosovas Serbi veidos kontaktus, un tas ir eh, Belgrads un Prištins attiecībām tikai par labu. Tātad eh, nepietiek uh, Tuģičam tikties ar Tačī. Ir jābūt uh, arī sērbu, sērbu kontaktiem. Un visā visumā uh, Kosovā rodas sajūta, ka tai ir jāparāda spēja būt uh, pašpietiekamai, un tas ir grūti izdarāms jo tai iepriekš nekad tas nav bijis jādara. Tā vienmēr ir bijusi kādas citas varas kontrolē 500 gadus vai pat vairāk. Un uh, iekšējo politisko reformu nepieciešamība ir tiešām akūta. Īpaši jāveic vēlēšana sistēmas reformas pirms uh, vēlēšanām, kas ir plānots, ja nemaldos, nākamā gada beigās. Paldies! Paldies, Dafa kungs! Pancēri kungs! Grazie, brevemente. Penso anch'io che la visita sia stata molto utile. Man uh, jāsaka, ka uzturēšanās bija ļoti liederīga. Un jāuzsver nepieciešamība pēc reformēm un dialoga. Tas ir tas, kas ļoti skaidri izriet no nu, šī apmeklējuma iespējama normalizēšana attiecībā starp Belgradu un Prištinu Eiropas tuvināšanās kontekstā varbūt, ka ir iespējama, bet nu, jāatsauc arī uz realitāti. Nākošais būs nepieciešams runāt arī par Serbiju un Kosovu. Bet pirmais līmenis ir neatkarības un iekšējās suverenitātes uh, līmenis. Tas, ka jārada arī institūcijas, kas ir atbildīgas konstitūcijai un atbilstošas konstitūcijai. Tad uh, otrs līmenis, uh, proti starptautiska dimensija. Tā ir saistīta ar uh, starptautiskām organizācijām. Un šeit ir jāizkļūst uh, no atkārtotas konfigurācijas dilēmas. Bet, nu, no, jāuzsver, ir uh, nepieciešamība rīkoties. Kosovas ziemeļos, manuprāt, nav uh, šīs uh, tēmas izdiskutētas. Un arī trešais līmenis šajā problēmu uh, sarakstā, tā ir Serbijas valdības dažām problēmu neatzīšana, tas skar 40 tūkstošu. 000 personu liktenis, kas dzīvo Mitrovicā, dažādās kopienās un jāpievērš šīs problēmas risināšanai. Es domāju, ka Eiropas parlamenta uzdevums ir saistīt visus šos trīs līmeņus. Un es domāju, ka tas ir iespējams tikai tādā veidā, ka mēs varētu uh, prasīt aktīvu uh, reformu īstenošanu Kosovā un arī Serbijā. Bez tam ir nepieciešams pastāvīgs dialogs, jo attiecības starp uh, Prištinu uh, un Belgradu ir absolūti nepieciešams. It īpaši brīdī, kad Belgrada runā par tuvināšanos ES, šo procesu ir jāstiprina, tas ir izšķirīgi nozīmīgi uh, attiecībām starp abām valstīm. Last, but... Paldies un pēdējā Ulrika. Thank you. Čeks kundze. And I would also... Paldies. Es arī uh, tāpat kā mani kolēģi vēlos pateikties Kristiānam Vigēņinām par to, ka viņš ir bijis tik labs delegācijas vadītājs mūsu braucienā uz abām valstīm. Šis brauciens bija ļoti svarīgs ārlietu komitejas darbā. Mēs apmeklējām valstis uh, laika posmā starp komisijas paplašināšanās ziņojuma, sagatavošanu mūsu ziņojuma, sagatavošanu. Uh, tas mums deva svarīgu informāciju. Vigēņin kungs varbūt jau pieminēja, ka mēs sagatavojām uh, darba lauku Ketrīnai Aštonai un darba turpināšanai, ko arī Aštons kundze ir darījusi līdz šim un darīs arī turpmāk. Mani kolēģi jau runājuši, bet es vēlos tomēr precizēt dažus punktus. Jāsaka, Serbijā mani pozitīvi pārsteidz jaunās valdības vēlme patiešām virzīties uz priekšu dialogā ar Kosovu. Un pat, ja Tačiņš kungs teica, ka uh, tiešām tas viņam varētu palīdzēt mūs virzīt, uh, virzīties uz uh, priekšu un pārliecināt tautu un Eštāns uh, kundz vizīt, ka to arī palīdzēs, un viņš ir apņēmības pilns virzīties uz priekšu, un tas ir tās pozitīvs signāls no Serbijas puses, uh, ka uh, notiek virzība uz attiecību normalizāciju ar Kosovu. Vēl divas lietas vēlējos piebilst. Uh, par tikšanos ar Vukčeviča kungu un Vikeriča kungu, kas šķiet ir viņu vietnieks. Mani iespaidoja tas, ka ēka, kurā notika mūsu tikšanās, eh, Tā bija tiesas ēka, kur bija viss aprīkojums, lai e, nodrošinātu liecinieku aizsardzību, lai viņi nebūtu redzami, lai viņi varētu liecināt un, un e, nebaidītos liecināt. Tad tiek darīts viss, lai aizsargātu lieciniekus no apdraudējuma, lai aizsargātu viņu identitāti, ja viņi nevēlas, lai tā tiktu atklāta. Un uh, viens no mūsu sarunu partneriem, jā, protams, viņi uzklausīja mūsu kritiku par to, ka uh, šajā orgānu uh, tirzniecības lietā, ka ir tikai viens liecinieks, to kritizē daudzi, jo mēs radām draudus arī šim lieciniekam, bet uh, mums teica, ka viss jau nav tik melni balts, ka un man šīs viņa darba metodas uh, šķita ļoti interesantas. Par vēl vienu jautājumu, kā mēs pievērsos. Es domāju, ka varbūt mēs šeit Eiropas parlamentā varētu kaut ko darīt, es gan nezinu vēl kā, uh, šīs e, Jovana Divjaka lieta, tas ir serbu ģeniālis Bosnijā, kurš e, pārgāja otrā pusē un atbalstīja bosniešus. Serbija izdevusi aresta rīkojumu, un šis ģenerālis ir e, pagājuši gadu arestēts Austrijā. Es uh, Nezinu, vai viņš jau ir joprojām Austrijā vai ir um, atgriezies Sarajevā, bet šīs ap, apsūdzības, um, mūsuprāt, vajadzētu atcelt. U, starptautiskā tiesa bija atzinusi, ka, ka viņš nekādos noziegumos nav vainojams, bet mums uh, norādīja, ka tā ir serbu lieta. Bet uh, šis uh, jautājums. Uh, ir būtībā nevis prokuratūras ziņā Serbijā, bet politiķu ziņā. Un ka būtu jāmaina procedūras šai valstī, un es domāju, ka mums, mūsu komisijā un darba grupā būtu par šiem jautājumiem jārunā. Daudzas lietas jau man kolēģi ir pateikuši, bet es gribētu precizēt Mēs runājām ar premjerministru Tači par baumām, ka varētu mainīties valdība vai notikt pirms termiņa vēlēšanas, pirms, pirms vēlēšana reformas īstenošanas, un mums apliecināja, ka valdība ir stabila un ka uh, notiks vēlēšanu reforma, jo iepriekšējās vēlēšanas nebija taisnīgas, bija uh, krāpšanas gadījumi, un mums apliecināja, ka e, nāko šās e, vēlēšanas ir e, jāorganizē taisnīgi. Un mēs atradāmies Prištinā, ka tika publiskots uh, revīzijas palātas ziņojums, un tad uh, reakcija daudzos plašsaziņas līdzekļos Eiropas Savienībā bija, e, bija teikts, tātad šī misija, Eliks misija ir izgāzusies, bet e, tā jau tas nav patiesībā. Revīzijas palāta, protams, kritizēja situāciju, ka tā nav e, ļoti ideāla, ka pastāv organizētā noziedzība, bet tomēr daudz kas tika teikts arī par Eiropas Savienības un dalību valstu atbildību šai situācijā. Jo Eiropas Savienība nav tik vienota, kā tai būtu jābūt, jo 22 valstis ir atzinušas Kosovu, bet 5 nē. Un e, tāpat ir jānodrošina pietiekams darbinieku skaits Eleks, un ne tikai ir jānodrošina darbinieku spēkus, bet eh, lai, jānodrošina, lai šie darbinieki būtu kvalificēti, un tas skar arī mūsu eh, Eiropas parlamentā dalību valstis, tātad tā ir mūsu lielākā civilā misija, pilnvaras ir tai pagarinātas, bet dalību valstis nesniedz pienācīgu atbalstu tās darbam, un eh, šīs problēmas ir jārisina mums, un tas mums ir jāsaprot. Paldies! Paldies! Paldies visiem par ļoti interesanto informāciju, ko mums sniedzāt. Pateicamies par to, ka tik labi pārstāvējāt Eiropas parlamentu šajās svarīgajā attīstības periodā abās valstīs, abās valstīs to augstu vērtē. Un pārējām pie mūsu nākamā darba kārtības punkta. Dažādi jautājumi šķiet, ka nekādu citu jautājumu vairs nav. Un tagad nākamā sanāksmes uh, norises vieta un laiks. Nākamā sanāksme notiks 19. novembrī. Un tajā notiks debates ar Haitī prezidentu Martelli. Un pēc tam notiks sanāksme ceturtdien deviņos no rīta, un šajā sanāksmē mēs balsosim par Albānijas rezolūciju un Un abas šīs sanāksmes, protams, notiks Strasbūrā. Līdz ar to mūsu sēde ir.